Diamo inizio, kolēģi. Sāksim darbu, kolēģi. Possiamo riprendere dal. Atsāksim darba kārtību devīto punktu. Punto 9 all'ordine del giorno, molto rapidamente. Pavisam ātri, lūdzu, jo mums būs arī jābalso. Lauksaimniecības un zivsaimniecības uh, statistika. Uh, šeit teksts, kas pielāgojas līguma, Lisabonas līgumam. Gudētie kolēģi, balsosim par uh, uh, komisijas priekšlikumu par regulu, kas groz dažas likumdošanas aktus uh, uh lauksaimniecības uzsvērmīcijas statistikas jomā. Uh, Es kā ziņotājs uzskatu, ka komisijas pielāgojuma priekšlikums esošajā versijā nerada problēmas parlamentam. Esmu iekļāvis tikai deviņus identiskus grozījumus eh, katram eh, grozītajiem tiesību aktam, lai varētu um, arī eh, noteikt konkrētu formulējumu starp, par vienošanos ar trim institūcijām par delegētiem aktiem, jo īpaši kā deleģēšanas pilnveres komisijai šīs deleģēšanas uh, uh, periods nevar būt bez termiņa, bet gan ierobežots piecu gadu laikā. Uh, lauku saimniecības komitejas uh, locekļi nav iesnieguši cits grozījums, taču esam arī uh, informēti par to, ka padomu piedāvā dažus priekšlikumus. Dažas šie priekšlikumi rada problēmas parlamentu nostājai par pielāgojuma uh, jautājumiem, par kuriem arī vakar jāpādomu uzstāj savām nostājām, tad būs jāorganizē trialogs. Pretējā gadījumā mēs varam pieņ, e, iet uz priekšu ar mūsu nostāju. Nu, ja nav jautājumi, komentāri, tad piedāvāju balsot. Ja un ja piekrīta, tad mēs balsosim vienu reizi blokā. Ja neviens tam neiebilst. Elektroniski. Tātad uh, elektroniskais balsojums bija tagad ieliekam balsošanas kartītes. Tad nu viņi visi ir gatavi, sākam balsot blokā par deviņiem grozījumiem. Kurš pār, pret, balsojot elektroniski. Se c'è qualcuno che non ha la carta, lo dica che il Kādam nav kārtīts, tad lūdzu to paziņojiet, lai sekretariāts var piefiksēt. Labi, vienbalsīgi. Paldies. 23 par. Un sākam tagad balsot, gala balsojums par uh, šādi grozītu ziņojumu. Sākam balsot. Aperta la votazione. Aspetta, ancora no. Be, tagad sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Ļoti labi, vienprātīgi 23. Paldies! E adesso andiamo. Un tagad. Bene, proseguiamo colleghi. Allora, punto 10. Turpinam desmitais punkts komisijas pārstāvju uzstāšanās saistībā ar likumdošanas priekšlikumu par pārejas pasākumiem 2014. gadam. Godātie kolēģi, jaunie specifiskie noteikumi ir jāpieņem padomē un parlamentam līdz gada beigām. Šie pārējais noteikumi definē tehniskus nosacījumus, lai garantētu 2014. gadā Uh, kontinuitāti atbalstam uh, kopīgai laukai, lauksaimniecības uh, politikai. Dalība valsts varētu arī īstenot savus juridiskās apņemšanas dažos, jo, dažās jomās viņu jau esošajās lauka attīstības programmās. Un, lai viņi varētu turpināt to darīt 14. gadā, lai viņiem būtu arī uh, pārliecība, ka būs pieejama arī finanšu līdzekļi uh, Attiecībā uz jauno programmēšanas periodu šie noteikumi ir pārējais noteikumi arī jaunai dalībvalstī Horvātijai. Un noteikumi attiecībā uz tiešajiem maksājumiem papildus pas, nacionālajiem pasākumiem joprojām piemērosies tāpat kā 13. gadā, arī 14. gadā. Cits starpā vakardien koordinators sanāksmē mēs lēmām ka EPP grupai būs atbildība veikt ziņotāja uh, uzdevumu. Tātad nu, mūsu vidū ir Tasas uh, Haniotis no lauksaimniecības ģenerāldirektorāta, un tad, ja kolēģi vēlas izteikties, tad lūdzu piesakieties, bet vispirms vārds komisijas pārstāvim, lūdzu. Oh, thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī komitejas. Uh, Uh, locekļiem, lai varu jūs iepazīstināt ar šo priekšlikumu. Man uh, ir jāuzsver, protams, arī, uh, kā pašlaik notiek smags darbs ar abām institūcijām trilogu formā, lai kā LP reforma varētu tikt īstenot un stātos spēkā 14. gada 1. janvārī. Tajā pat laikā Ir arī problēmas, kas attiecas uz uh, juridisko pamatu par KLP reformu, ir pārējais noteikumi, kādi būs nepieciešami, lai es būtu droši, ka šī pārēja notiktu ļoti um, viegli uz jauno sistēmu. Tā ir arī tā galvenā ideja, kas ir šī priekšlikuma pamatā ņemot vērā tiešos maksājumus, mēs mēģinām ļaut dalību valstīm, jo īpaši ļaut arī dalību valstu maksājuma aģentūrām labi sagatavoties, lai varētu um, arī strādāt jaunajā sistēmā, kur būs nepieciešami jauni pielāgojumi. Mēs vēlamies paredzēt arī papildus laiku lauksaimniekiem, lai viņus varētu informēt par jaunās politikas sekām. Uh, Tad nu prasības, kas attiec uz, 13, uz 14. gadu, tiek skatīti ņemot vērā pārējais noteikumus. Un, protams, arī vēl ņemam vērā Horvātijas pievienošanos. Otrais pīlārs. Mums ir nepieciešams uh, savienot divus uh, programmēšanas periodus. Tas nav nekas jauns, tieši tāpat tas arī noticis iepriekšējos programmēšanas periodu gadījumos, bet ir vēl divi elementi, kas ir jāpatur prātā. Uh, elementi, kur nepieciešami specifiski nosacījumi. Pirmkārt, tas, ka vēlāk tiks pieņems lēmums par tiešajiem maksājumiem, nozīmē to, ka mums ir jāprecizē daži jautājumi par uh, šo pamatlīniju uh, klimata un lauksaimniecības rīcības pasākumiem, un kas attiec arī uz uh, šķērs atsaucas piemērošanu atbilstību. Tad ir nepieciešama arī nosacījumi, kas ļaus dalību valstīm pieņemt jaunus pasākumus ar dzīvnieku nozars esīt jautājumus 14. gadā. Kā arī, lai dalība valsts varētu turpināt īstenot savus apņemšanās un uh, saņemt atbalstu jaunajam uh, finanšu programmēšanas periodam. Ir nepieciešama arī pārējais uh, noteikumi, kas nodrošinās arī um, lauksaimniecības uh, konsultāciju sistēmu, kā arī uh, atbilstību. Šeit vēlos uzsvērt to, kā pārejas pasākumi no, iekļauj arī pās, tādus noteikums, kas ļauj dalību valstīm transferēt fondus starp dažādiem pīlāriem. Ir šī elastība, ņemot vērā arī pārdomas lēmuma pār daudzgad finanšu schēmu. Šajos uh, fondu pārneses pasākumos starp pīlā, pīlāriem esam piefiksējuši, ka padome un parlaments ir pieņēmis uh, dažādas nostājas un sarunās ir jāvienojas. Tādēļ arī atsaucas, kādas ir uz daudzgad finanšu schēmu, ir atsaucas kvadrāti iekavās, lai ļautu pieņemt regulu un nogaidam tātad gala lēmumu par daudzgad finanšu schēmu, par budžeta ietekmi ņemot vērā padomis secinājumus, samazinājums tiešmaksājumiem ir vairāki miljoni, man centrīs miljoni. Salīdzinot ar lauku attīstības pasākumiem, tad uh, būs uh, arī uh, izmaiņas, tam nebūs finanšu ietekmes, bet pašlaik konkrētus skaitļus vēl nevaram jums sniegt. Nu, tādi ir šīs uh, pārējais noteikuma regulas mērķi. Esmu gatavs atbildēt jautājumiem un precizējumiem. Paldies! Molto bene. Ļoti labi. Paldies, Tāsos. Ļoti labi esat uh, visu precizējuši. Nu, lūdzu, Garcia Pérez. Eh, gracias, presidente. Yo simplemente es para hacer. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es tikai gribēju uzdot vairākus jautājumus komisijai. Vispirms jau vēlētos pateikties par prezentāciju, taču man ir iespējas, ka Tie ir gan arī tie paši argumenti, kas eh, vakar par budžetu un finanšu jautājumiem. Tas būtu tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Jums ir nepieciešams instruments un jārēģē uz um, lauksaimnieku gaidām. Taču šī, šai regulai ir arī finanšu ietekme, kas ir saistīta ar ministru padomas um, eh, darbu. Līdz ar to Es šeit redzu vairākus skaitļus un uh, grozījumus, kas tātad ir pielikumos. Un 8. pielikumā, piemēram, ir dalību valstu atbalsts. Ja es nemaldos, tad uh, bazoties šo nolīgumu, tik veikt aprēķini. Es vēlētos teikt, ka mūsu komiteja vēlētos lai būtu konkrēti dati. Komisija saka, ka nav šādas informācijas, jo padome pieņem lēmumu. Taču šie dati tikuši izmantoti, lai sastādītu šo tekstu. Nākamais jautājums. Vai paredzētie samazinājumi ir sekas eh, budžeta disciplīnai un eh, finanšu pārvaldībai šajā ziņā, vai arī tas iet vēl tālāk? Man nekad nav matemātika bijusi stiprā puse, taču šeit eh, runai par salīdzinoši vienkāršu lietām. Ja man, eh, vienkāršām lietām, ja mans valsts ministrs eh, saka, ka turpmākajā laikā būs kādi grozījumi, tad šeit es redzu, ka Spānijā būs 6,25% samazinājums, tātad 5 miljoni 550 tūkstoši. Vai komisija varētu precizēt, vai te ir tas saistīts ar budžeta disciplīnu, vai arī kas cits ir saistīts, kādēļ mēs esam to mainījuši. Paldies! Paldies, Dafman! Un tad arī komisijas pārstāvīm atbilde. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmais jautājums sasaucas ar īračas jautājumu. bet eh, es gribēju uzdot papildu jautājumu par procedūru. Mums ir jārunā par pāreiz laika noteikumiem, un kā komisijas pārstāvs teica, protams, nedrīkst aizmirst arī finansējumu, bet eh, mums vēl nav pieņemts budžets nākamajam gadam, un arī DFS vēl nav gatavs vai mēs pārējais uh, laika noteikums vispār varam pieņemt, pirms vēl neesam lēmuši par budžetu. Otrs jautājums komisijai. Runājot par lauku attīstību. Kāds ir jūsu paredzētais kalendārs? Kas par to ir atbildīgs? Dalību valstis, reģioni vai dalību valstīm jau uh, vajadzētu piedāvāt laukumu reģiona attīstības plānus jau 2013. gadā, vai tās to drīkst izdarīt 2014. Es ļoti grūti varu stādīties priekšā, ka līdz gada beigām visās dalībvalstīs, visos reģionos, piemēram, Itālijā ir 21 lauku reģiona attīstības plāns, nu es nezinu, ka uh, vai līdz 31. decembrim tas viss būs gatavs, uh, certificēts, vai valsts būs devusi savu zaļo gaismu un arī komisiju. Paldies! Grazie, Herbert! Paldies, Herbert! Luis Capola Santos, vēl lūdzu. Luis. Poi Tassos. A, a, a parte principal da questão que queria colocar foi muito bem exposta para a minha colega. Paldies. Mans galvenais jautājums jau tika ļoti veiksmīgi uzdots ir vesela virkne noteikumu, kas šeit parādās, un ir jautājumi, kurus mēs vēl trialogā nemaz neesam aizinājuši, ka, piemēram, par ārējo konverģenci mums ir komisijas priekšlikums, un tur tas parādās kā kaut kas tāds, kas jau ir izrunāts un nolemts. Varbūt, ka no institucionālā viedokļa būtu pieklājīgāka, ja komisija uh, vismaz ar mums pakonsultētos. Komisija rīkosies tā, it kā mēs pat nepastāvētu, un tas ir pilnīgi nepieņemami. Otrais jautājums ir no praktiskā viedokļa par um, attīstības uh, jautājumiem. Cik saprotu, dalībvalstis varētu uzņemties jaunas saistības uh, lauku attīstības programmu ietveros, kas nozīmē to, ka 2014. gadā lauka attīstības jomā būs jauns gads, kad uzņemties saistības. Cik es saprotu, tad uh, nākamos eh, divus gadus eh, tas eh, tātad tiktu ietekmēts, ko tas īsti nozīmē. Tad, tik, tad, tad, būtu šitie, š, tad būtu šie piešķīrumi. Ko tieši tas nozīmē to programmas sakarā? Paldies! Paldies! Pirms dod vārdu tasas, vēlējos izteikt precizējumu pēc Luīšas sacīto. Šī ziņojums pār pārejas noteikumiem ir likumdošanas priekšlikums, tāpat kā jebkurš cits. Un tad arī ir nepieciešams šīs koplēmums kopā ar četriem pārējiem KLP dosjē. Šis ir tieši saistīts ar šiem četriem dosjē vakardien koordinātoru debatēs Mēs vēlējāmies precizēt, cik svarīgs ir tieši šis tiesību akts, kas ir cieši saistīts ar pārējiem. Un tieši tādēļ nepieciešama stingra sadarbība starp šī ziņojuma referentu un citiem uh, četru dosjē referentiem, jo mēs gribam būt droši, lai būtu perfekta konsekvence uh, starp uh, uh, lēmumiem, ko pieņemsim par četriem dosijai trialogos un lēmumu, ko pieņemsim par šo jauno tiesību aktu par pārējais noteikumiem. Šaubu nav. Ņemot vērā arī komisijas un padomas nostāja, šīs tiesība akts ir cieši saistīts ar citiem aktiem un arī parlamentam. Uh, tas ir ļoti svarīgs, svarīga reforma sastāvdaļa tas uzlūdzu. Uh, thank you, Chairman. <clears throat> You raise... Oh, you raise... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs uh, uzdevāt ļoti būtisks jautājumus, taču sāksim ar uh, Kapels Santos uh, kunga teikto. Jūs jau ļoti labi zināt, um, ka mēs jūs um, respektējam, un jums ir būtiska loma mūsu diskusijās. It īpaši visā, kas attiecas uz eh, daudzgadu finanšu schēmu. Un viss, kas tātad saistīts tieši ar um, Eiropas Savienības iedzīvotājiem, pilsoņiem. Taču ir jāņem arī tas, ka pastāv laika grafiks. 2014. gada 1. janvārī tā vai citādi mums būs jāgarantē, lai notiktu pāreja no pašreizējās sistēmas uz jauno sistēmu. Tādēļ šīs regulas eh, Galvenais mērķis bija identificēt tās jomas, gan um, tiešo maksājumu, gan um, lauksimniecības, atti lauku attīstības ziņā, kur ir nepieciešami um, šie grozījumi. Kā mēs veiktu pārēju tieši maksājumos uh, bez uh, konkrētiem skaitļiem? Uh, tas taču nebūtu iespējams. Mēs visi strādājam pie tā, lai mums būtu konkrēti skaitļi pēc iespējas ātrāk. Uh, Pretējā gadījumā pārēja būtu daudz sarežģītāka. Es pilnībā saprotu jūsu teikto par to, ka jums ir nepieciešami konkrēti skaitļi, un es nodošu šo vēstījumu arī kolēģiem, kas par to ir atbildīgi. Taču es pieļauju, ka jūs ļoti labi saprotat, kāda pašlaik ir situācija. Manuprāt, ir vieglāk tikt gaļ, galā ar skaitļiem par eh, tiešmaksājumiem, jo tie, kurā gadījumā ir caurskatāmi un eh, lauku attīstības eh, jomā nepieciešama lielāka skaidrība. Šos jautājumus pārnēm arī citās jomās, un mēs lemsim, kā darīt jums zināmas šos skaitļus. Es pieņemu zināšanai jūs teikto un runāšu par to. Uh, Runājot par uh, lauku reģionu attīstību un pasākumiem, kas ar to saistīti, tur būs gan kontinuitāte, turpinātība, gan arī izmaiņas. Ir zinām elastība, runājot par uh, atbalstu piešķiršanu. Visas uh, dalībvalstis pašlaik strādā pie tā, lai sagatavotu nākamās programmas tā, lai tiktu ievērots eh, tas ietvers, kas eh, atspoguļojas lēmumos. Un eh, cerams, ka varēsim konkretizēt prioritātes līdz vasarai. Tas būs iespējams tik līdz mēs zināsim visas detaļas par to, par ko vienosimies. Un mēs zinām, ka zaļināšana kas tiks iekļauta šajā tekstā, lielā mērā noteiks arī pa, pamata nostādnes. Un attiecīgi, nosakot šīs pamata nostādnes, mēs varēsim arī programmēt tālāk, veikt nākamo programmēšanas periodu. Tātad mēs mēģināsim noteikt, kā veikt šo pāreju no pašreizies sistēmas uz jauno un kā atvēr, atstāt uh, uh, brīvu vietu grozījumiem un uzlabojumiem, ja tie būtu nepieciešami. Nu, es ceru, es esmu paskaidrojis, kāda ir pamadoma. Un es uh, vēlos vēlreiz uzsvērt, ka jebkas, kas ir saistīts ar uh, daudz gan finanšu schēmu pašlaik ir tikai iekavās un vēl nav līdz galam apstiprināts. Un neapšaubām notiks vēl diskusijas, lai to finalizētu. Paldies! Grazie, Tassos. Bene, credo che. Paldies, Tassos. Es domāju, ka esam saņēmuši, jā, skaidrojums. Te ir vēl kolēģi, kur vēlas izteikties? Nē, labi. Nē, tomēr vēl Garsī Pēres, lūdzu. Lo siento, pero es que a mí no se me ha aclarado la duda que tengo el 6. Paldies. Nebija runa par um, manām bažām. 6,2% mazāk Spānijai. Vai tas ir saistīts ar budžeta disciplīnu, vai tas ir ar kādiem citiem jautājumiem saistīts? Asos, uh, var izsniegt vēl vienu precizējumu, bet, ja manuprāt, uh, atbildi ir uh, apstiprinoši tas, kas būs. Yes, the <laughs> answer is yes. Jā, atbilde ir jā, taču mēs mēģināsim izsūtīt arī tabulos ar detalizētākiem skaitļiem. Varbūt būs skaidrāka bilde. Paldies. Sī. Uh, grazie. Nu, ko paldies komisijai, paldies uh, arī Haņotis kungam. Skaidrs, ka komisija strādā. Uh, ar mērķi arī integrēt samīta rezultātus. Tā ir tā loģika, protams, tā galvenā doma, taču, protams, jāpaturprātā, ka parlaments vēl nav sniedzis savu piekrišanu šo sarunu rezultātiem, kā teica arī vakar Lūīšs, to apstiprināja, un atkal viņš vēlas izteikties. Lūdzu, Lūīšs. Paldies. Es um, Esmu priecīgs par to, ka komisijas e, vadība saprot to, ka jāievieš e, caurskatāmība un ka tā ir ieviesta. Mēs uzskatām, ka būtu jābūt vēl lielākai caurskatāmībai un ka visiem datiem būtu jābūt vienlīdzīgi caurskatāmiem. Tādēļ vēlētos e, lūgt komisiju izsūtīt komitejai finanšu aploksnes informāciju, par kuru notikusi vienošanās padomē februārī. Šķiet, ka pārunas jau noslēgušās, taču ir bijušas diskusijas ministru vidū par otro pīlāru un par finansējumu, kas ticis tam piešķirts. Mēs vēlētos uzzināt par to sīkāk. Paldies, Lūīši, paldies visiem! Nu, ko es domāju, ka uh, tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Iepazīstināšana ar pētījumu proteīna augu nozīme vidas jomā jaunajā kopējā lauksaimniecības politikā. Vispirms es sveicu um, dr. Kristīnu Vatsoni no Skotijas uh, lauku kolēģis kas tad arī mūs iepazīstinās ar uh, šo uh, pētījumu. Es arī sveicu pārējos uh, piecus pētniekus. Piedalījās pētnieku darbā Pīters Zanders, Freda Stodarda, Donalds Merfijs Bokerns. Andrija Boesara Preisela no Vācijas, Freds Stodārds no Somijas un Mērfijs Balkens no Vācijas. Vārds Vatsons kundzei, lai viņi mūs varētu iepazīstināt ar pētījumu, un tad kolēģi, kur vēlas izteikties, lūdzu piesakieties. Lūdzu, vārds Vatsons kundzei. Uh, ah, 20 minutes, eh? We have 20 minutes. Done. 20 minūtes jums. Labrīt. Paldies, ka devāt man um, iespēju iepazīstināt jūs ar pētījumu rezultātiem. Šis ir ziņojuma uzmetums un īstenībā pat strādājot pie tā situācija katru dienu mainījās. Mūsu ziņojums ir balstīts uz zinātniskiem atzinumiem un, protams, mēs pieaicinājām arī ekspertus, lai viņi varētu sniegt labus padomus. Bet mēs, protams, vēlētos, tad, kad ziņojums būs gatavs, lai jūs arī uh, Uh, to papildināt ar savu ārtavu. Kas tad īsti ir olbaltuma vielu uh, produkti? Jāsaka, ka uh, visi šie augi ir pākšaugi, tādi kā zirņi, pupas, lupīnas un sojas pupiņas. Un, protams, olbaltuma vielas ir ļoti svarīgs aminoskābju avots. Jāsaka, ka olbaltumvielas saturošie augi var uh, saistīt eh, slāpekli bioloģiskā veidā, aplūkojot šo augu saknes, jūs redzat, eh, ka saknēm ir tādi bumbelīši un eh, īstenībā, ņemot vērā augu īpatnības, šāda veida augi var piesaistīt slāpekli no gaisa un tādēļ nav nepieciešama īpašs mēslojums, kas satur slāpekli. Es domāju, ka mēs visi dzīvē esam redzējuši lupīnas, esam redzējuši zirņas un pupiņas, kā arī lēcas. To jūs tagad varat redzēt arī attēlā. Pākšaugi tiek audzēti arī lobarībai. Govis ganās, piemēram, ganībās un var šos produktus lietot uzturā. Un vienā no um, ziņojuma pielikumai mēs arī vairāk runājam tieši par lobarību un par pākšaugu izmantošanu kā lobarību. Lā, lopkopība, protams, Eiropas Savienībā ir lielā mērā atkarīga tieši no šāda veida kultūrām. Iepazīstoties ar skaitļiem, kas atrodas um, attēla kreisajā pusē, jūs varat redzēt, ka sojas pupiņas un presētas sojas pupiņas um, tiek importētas Eiropas Savienībā aizvien vairāk kopš 60. gadiem. Un mēs redzam arī melnajā līnijā, kā ir pieaugus sojas pupiņu cena Un eh, tā ir eh, nopietni pieaugusi arī vēl nesen. Es domāju, ka tas varētu atsaukties arī uz importu cenām nākotnē. Ja runā par to, cik daudz sojas tiek importēts Eiropas Savienībā, protams, skaitļi ir pietiekami daļrunīgi, un, protams, jāsaprot, ka ārpus Eiropas Savienības ir ļoti liels teritorijas, kur tiek audzētas sojas pupiņas. Un jūs redzat eh, ka mēs Eiropas Savienībā eh, ļoti daudz audzējam kultūras, kas ir bagāts ar ogahidrātiem, savukārt eh, kultūras, kas bagāts ar olbaltumvielām, mums ir jāimportē. Apmēram 50 miljoni hektāru zemes Eiropas Savienī, ārpus Eiropas Savienības tiek um, apstādīti tieši ar sojas pupiņām. Jāsaka, Eiropas Savienībā ļoti maz arāmas zemes tiek izmantots, lai audzētu obaltumvielu augus. Un e, tumši zaļā krāsā jūs redzat, ka tikai 6 <clears throat> līdz 8% no zemes tiek e, izmantot, lai audzētu šādus augus. In terms of a farmer producing protein crop, Ja uh, zemnieki audzē obaltumvielu kultūras, jāsaka, ka viņi var ietaupīt naudu uh, pērkot mēslojumu, jo tiem nav nepieciešams lāpekli saturoši, saturoši mēslojums. Advantage is that growing protein crops as part of a crop rotation can Jāsaka, ka arī augstsecas eh, ziņā eh, proteīna augi ir ļoti labvēlīgi. Eh, stādot proteīna augus, jūs varat samazināt dažādas augu slimības, uzbūvē, uzlabot augsnes auglību. Un jāsaka, ka ir iespējams arī palielināt ražu par 15 līdz 25 procentiem. Līdz ar to zemnieki, kas audzē proteīna augus, noteikti ir ieguvēji. Ja mēs runājam par šo augu ietekmi uz ekoloģiju un uh, slāpekļa ciklu, jāsaka, ka uh, proteīna augiem nav nepieciešams tik daudz mēslam kā citiem augiem un ir iespējams uh, tādā veidā uh, samazināt patērēto enerģiju un, protams, arī emisijas, kas savādāk piesārņo vidi, ja ir jāražo mēslojums. Un, protams, uh, samazinās arī slāpekļa oksīda emisijas, tieši audzējot proteīna augus. Un arī iespējams šo augu paliekvielas izmantot kā mēslojumu. Kādēļ vēl proteīna augi ir tik vērtīgi? Tas ir saistīts ar biodaudzveidību. Šajā attēlā jūs varat redzēt skaistas krāsainas puķītes, un tās, protams, labprāt aputekšņo dažādi kukaiņi, un tas visā augstsekas procesā ir ārkārtīgi svarīgi. Un pateicoties proteīna augiem, ir iespējams dažādot augus, ir iespējams nodrošināt labāku augseku. Uh, Un e, tas ir ārkārtīgi nopietns ieguldījums biodaudzveidībā. Ja mēs runājam par proteīna augu importu Eiropas Savienībā, tas ir jāaplūko arī kopsaistībā ar teritorijām, kur proteīna augi tiek audzēti. Ļoti daudz proteīna augu tiek importēti tieši no Dienvidu Amerikas. Uh, augšējā attēlā labajā pusē jūs redzat, ka pēc tam, kad sojas pupiņas ir audzētas eh, kādā teritorijā ilgāku laiku, zeme eh, pasliktinās, pasliktinās zemes kvalitāte, tādēļ pēc tam eh, šajā teritorijā ir jāstāda citas kultūras. Protams, sojas pupiņu audzēšana tādos lielos apmēros izcelsmes valstīs nodara ekoloģisku kaitējumu. Šis jau ir visai sarežģīts attēls. Jūs šeit varat novērot dzīves cikla novērtējumu, lai varētu aprēķināt to, kādu kaitējumu videi nodara dažādas, dažādu kultūras veidu audzēšana. Un, protams, šīs kultūras ir izmantojis arī lobarībā mēs iepazināmies ar pētījumiem, kas salīdzina uh, to, kādu iespaidu uz vidi atstāja tas, ja, piemēram, lopiņi tiek baroti ar uh, vietējiem proteīna augiem vai ar importētajām sojas pupiņām. Zaļajā krāsā attēlotie skaitļi, zaļos ramīšos attēlotie skaitļi norāda uz uh, vietējiem produktiem, kas tiek izmantot lobarībā. Un uh, jāsaka, audzējot šos augstus vietas, eh, rodas mazāk emisiju un tas nodara mazāk kaitējumu videi. Un apakšā jūs varat redzēt to, kādi ir ieguvumi proteīna augus audzēt pat uz vietas Eiropā, un eh, tas ļauj ietaupīt arī uz transporta rēķina. Cilvēki aizvien vairāk eh, ēd putnu gaļu un cūgaļu, un tieši tādēļ ir nepieciešams importēt vairāk proteīna augus. Jūs redzat, kā ir pieaudzis patēriņš no 1960. gada līdz 2010. gadam. Un e, šeit gaišākajā krāsā jūs varat redzēt lielopu gaļas patēriņu, tas ir bijis visai stabils. Bet e, augšpusē, tumšākajā krāsā, e, jūs redzat attēlā, grafikā, ka putnu gaļas un cūgaļas patēriņš ir pieaudzis visai nopietni, un, protams, lopiņi ir kaut ko ir jābaro, tādēļ ir jāimportē šie proteīna augi, tajā skaitā sojas pupiņas. Protams, ir uh, daudz grūtību arī agronomiskajā plāksnē, lai varētu audzēt vairāk proteīna augu Eiropas Savienībā. Attēlā jūs varat redzēt, ka no 1960. līdz 2010. gadam, lūdzu, palūkojieties uz augšējo uh, grafiku. Tas ir piemērs, kas ņemts tieši Francijā, un kviešu audzēšana ir pieaugusi apmēram trīs reizes, tātad kviešu uh, ražošanas apjomi apakšā, eh, apakšējās līnijas atspoguļo sojas pupiņu audzēšanu un to, kāda ir sojas pupiņu raža Eiropā un ASV. Ko eh, mums stāsta šie skaitļi? Jūs varat redzēt, cik daudz līdzekļu tiek investēts eh, audzējot graudaugus. Un jāsaka, ka kvieši tiek audzēti daudz vairāk nekā sojas pupiņas. Un, protams, tas nozīmē, ka sojas pupiņu un arī mēslojuma cenas pieaug, un nākotnē tas visu šo līdzsvaru varētu krietni sašūpot. Protams, ir notikusi arī intervence Mm, tajā skaitā politisko lēmumu pieņēmēji daudz darījuši, lai vairāk audzētu sojas pupiņas tieši Eiropā, bet uh, augšējā līnija parāda to, kā no 60. gadiem ir mainījušās, uh, mainīsies, mainījies ražas apjoms. Jūs redzat, cik daudz tiek audzēti zirņi, cik daudz tiek audzēti slēcas un arī uh, sojas pupiņas, bet jāsaka, proteīna augi, proteīna augu Ražas apjoms pēdējo gadu laikā ir krietni samazinājies. Ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies padomāt par to, kā varētu mainīt eh, šo politiku, kā varētu mainīt situāciju tirgū. Ir nepieciešama integrēta politika, izmantojot dažādus instrumentus, lai uzlabotu situāciju. Mums ir jāizskauž proteīna augu deficīts, un tas nozīmē arī attiecīgi vadlīniju integrēšanu KLP. Mēs, protams, negribam nevienu piespiest audzēt vairāk pākšaugu. Thank you. Mēs uh, neuzstādām konkrēts mērķis, cik daudz pakšauku būtu jāaudzē Eiropas Savienībā, bet mēs vēlamies, lai cilvēki par to padomātu, un tas, protams, būtu ieguvums visiem. Tādēļ ir jāizveido tāda visaptveroša stratēģija, kas ļautu palielināt uh, pakšauku audzēšanas apjoms un arī um, mudināt cilvēkus tos vairāk izmantot uzturā. Kādēļ ir nepieciešama valsts iejaukšanās un politiķi iejaukšanās šajā, šajās aktivitātēs? Nu, padomāsim par to, ka ieguvējs būs, ieguvējs būs visas lauksaimniecības, padomāsim par uh, KLP 2020. gadā, un es varu šeit mēģināt modelēt dažādas iespējas. Uh, Tā tad varētu runāt par to, ka ir jādiversificē dažādu kultūru audzēšana un jāsaka, ka ņemot vērā jaunos KLP noteikums, šeit nav paredzētas nopietnas izmaiņas. Un nevajadzētu aizstāt vienu graudaugu ar otru, ir jāievieš pasākumi, kas ļautu audzēt dažādas dažādu kultūru, dažādas kultūras, dažādas ģintis un, protams, tas varētu nozīmēt arī to, ka lauksaimniekiem varētu tikt sasaistīt rokas un viņi atteiktos audzēt tādas kultūras, kas varbūt nenes tik lielu pīļņu. Kāda vēl varētu būt iespēja, varētu klasificēt mm, tā, tās teritorijas, kur tiek audzēti pākšaugi. Un jāpadomā, ka Eh, pākšaugi tirgu ir jāiepazīstina, jāievieš pamazām, mums ir jāpadomā arī par eh, to, ka tie ir ļoti draudzīgi videi un eh, vai tos ir iespējams audzēt arī tādās ļoti intensīvās lauksaimniecības zonās. Trešā piedāvātā iespēja ir ieviest uh, atbalsta schēmas, uh, kas uh, būtu balstītas uz brīvprātības principu. Tas sasaistas ar sociāla-ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas ir īpaši vērojami uh, vairākās Eiropas Savienības valstīs. Ja visas dalību valstis ieviestu šādus pasākumus, uh, tad um, pākšaugus un um, proteīna augus audzētu nevien uh, divos procentos uh, visas ārām zemes, bet apmēram 6-7 procentos. Protams, tas ir jāsaskaņo arī ar PTO principiem un ir uh, jā, politika jāpapildina ar visai augstām subsīdijām. Suggest esam piedāvājuši vēl trīs iespējas KLP ietvaros, proti veicināt pākšaugu audzēšanu, ņemot vērā lauks, vidas lauksaimniecības schēmas. Protams, tas varētu uzlabot uh, bio daudzveidību un arī ainavisko vērtību. Un tā ir iespējams uh, padomāt arī par kaut kādu veidu atbalsta schēmām, piemērojot tās reģionālajām vajadzībām. Varētu arī paaugstināt atbalstu, palielināt atbalstu organiskajai lauksaimniecībai. Jāsaka, ka uh, lauksaimnieki, kas tādā veidā audzē kultūras, nedrīkst izmantot slāpekļa mēslojumu, līdz ar to viņi varētu būt īstā mērķa auditorija, kas varētu audzēt proteīna augus. Kādi ir ieguvumi? Organiskā lauksaimniecība jau ir regulēta ar pieņemtu politikas ietvaru, līdz ar to um, mudināt organiskajā lauksaimniecībā audzēt vairāk proteīna augu nebūtu tik sarežģīti, kā darot to pilnīgi no jauna. Uh, mums ir jārunā nevien par eh, pākšaugu uzturvērtību, bet arī par uh, ekoloģisko vērtību. Protams, ir jāinvestē vairāk naudas izpētē, kultūra audzēšanā, uh, kultivēšanā un tehniskajā progresā. Uh, ņemot vērā uh, citās valstīs gūto pieredzi, jāsaka, ka ir iespējams vēl tāds ļoti liels potenciāls pārkšaugu jomā. Šeit ir uh, Eh, arī ļoti labvēlīga augsne dažādiem pētījumiem. Protams, eh, cilvēki ir jāizglīto, ir jāizglīto lauksaimnieki, kādēļ eh, viņiem būtu tik izdevīgi un neaugluži materiālā ziņā audzēt pākšaugus. Jādomā arī par uh, finansējumu atrašanu un uh, pārtiks nekaitīgumu. Tie bija uh, seši piedāvātie varianti, ko ir iespējams īstenot pateicoties KLP. Un tagad pastāstīšu par dažām iespējām politikas jomām, uh, lai varētu veicināt proteīna auga audzēšanu ārpus KLP. Protams, proteīna augu kultivēšana ir uh, nepieciešama um, lai varētu sasniegt arī klimata pārmaiņu samazināšanas mērķus. Ja tiks audzēti pākšaugi, vajadzēs izmantot mazāk uh, slāpekļa mēslojumu, tas jau ir labi videi un, uh, kā jau skaidroju, tas radīs arī mazāk izmešu. Un ir arī vēl citi politikas instrumenti, saskaņā ar kuriem varētu veicināt proteīna augu kultivēšanu, piemēram, ūdens uh, pamatdirektīva. direktīva. Mums ir jāsaprot, ka dažādos reģionos ir dažādas vajadzības, um, arī augsne visur nav vienāda, tādēļ vajadzētu intensificēt uh, proteīna augu kultivēšanu atsevišķos reģionos. Ir eh, jāatgādina arī eh, tas, ka pākšaugi eh, saista slāpekli un tas arī ir ļoti labvēlīgi videi. Mēs vēlamies arī sazināties ar, ar ražotājiem, un eh, pieejai ir jātiek izvēlētai no apakšas uz augšu, un mēs esam arī eh, iepazinušies ar dažādiem projektiem, kad cilvēki ir sadarbojušies arī kooperatīvu ietvaros, lai veicinātu sojas pupiņu audēšanu. So, in conclusion, Ko es varētu rezumēt? Proteīna augu deficīts Eiropas Savienībā ir eh, saistīts ar nelīdzsvarotu eh, ražošanas un pieprasījuma uh, samēru. Mums ir jāi, jāizveido tāda sistēma, kas būtu labi pārdomāta un līdzsvarota, un tas ir jādara visā Eiropā. Es ceru, ka pateicoties šim pētījumam, jūs varat saprast, ka arī politiķiem ir uh, kaut kas jādara lietas labā. Proteīna augu kultivēšana nāks par labu gan videi, gan patērētājiem un, protams, arī pašiem lauksaimniekiem. Mēs redzam, ka pieaug mēslojuma cenas un sojas pupiņu cenas, un varbūt tas mūsu vietējos lauksaimnieks mudinās kultivēt un audzēt uh, pākšaugus uh, savā zemītē. Un uh, noslēgumā uh, gribēju pateikties uh, politikas nodaļai, kas mums uh, sniedza finansējumu, un vēlējos pateikties arī uh, iekšpolitikas ģenerāla direktoram. Paldies! Bene, grazie! Paldies! Paldies vecāns kundzei! Un tagad diskusijas. Ošlinkungs, pēc tam George Lyons. Jā, ja, ich darf mich ganz herzlich bei den. Paldies! Gribēju pateikties pētījuma autoriem un uh, Ich sagen, es kommt jetzt leider äh, für diese Agrarreform äh, ein paar Tage. Es gribēju teikt, ka varbūt pētījums uh, ir mūs sasniedzis nedaudz novēloti. Es jau pirms diviem gadiem sagatavoju ziņojumu par to, ka pākšaugu potenciāls joprojām nav izsmelts, un mums vajadzētu tieši pākšaugu lomu akcentēt vēl spēcīgāk. Uh, Eh, ņemot vērā arī KLP reformu. Eh, ja mēs vēlamies ievērot tādu labu augstsaku, vajadzētu padomāt par eh, dažādu kultūru stādīšanu, pamīšus. Un pākšaugu šeit ir patiešām ļoti pateicīgs uh, materiāls. Varētu teikt, uh, ka jūsu piedāvātie priekšlikumi ir ļoti labi domāti, bet ar to vien nav gana. Es pirms divām nedēļām biju Dienvidamerikā, Argentīnā un Paragvajā. Tur tiek audzēts ļoti daudz sojas, bet kā monokultūra, nu, tas ir ļoti cieši saistīts arī ar mūsu piekopto lauksaimniecības politiku. Argentīnā 70% no arām zemes jau ir apstādīta ar soju, nu, tas jau arī nav prātīgi, un es domāju, ka šāda politika nav ilgspējīga. Mums uh, ir jāsaprot, ka arī mūsu patēriņa paradumi zināmā vērā ir noveduši pie tādas situācijas, ka citās valstīs tiek audzēts aizvien vairāk sojas, un tur tiek uh, izcērsti mēži, un tiek izcirsti mēži, lai būtu arī kur lopiem ganīties, tādēļ, ka mums tik ļoti garšo Argentīnas steigi. Un mūsu lauksaimniecības politika jau arī uh, nav kaut kas tāds izolēts, izolēts kopums, tā ietekmē situāciju visā pasaulē. Un, ja, piemēram, uh, ASV un Dienvidamerikā ir labas sojas ražas, tas arī nebūtu nenozīmē, ka lauksainiecības politika ir ļoti labi pārdomāta un draudzīga videi. Tādēļ ir jāveicina pākšauga audzēšana Eiropas Savienībā. Uh, kopīgajai lauksaimniecības politikai trūks tādas politiskās gribas kaut ko beidzot darīt lietas labā. Mēs jau vairākus gadus gaidām komisijas ziņojumu par proteīna augiem un pākšaugiem. Komisija joprojām klusē. Domāju, tas varētu būt saistīts ar divpusējām uh, tirzniecības attiecībām. Viņi, tātad Eiropas komisija nevēlas sabojāt attiecības ar trešajām valstīm. Ir šis brīvās tirzniecības nolīgums ar Merkozuru valstīm, un tagad komisija varbūt negrib sākt runāt par šo kutelīgo proteīnu augu priekšlikumu, lai nesabojātu attiecības. Izteiktie priekšlikumi. varbūt ir labi domāti, bet mums ir jāpiesaist arī finansējums pākšauga audēšanai. Ja pies, atsaistītie maksājumi netiks saglabāti, tad šādu augstsveici nevarēs nodrošināt. Gribēju atgādināt, ka Eiropa ir. Uh, zaudējusi savus priekšrocības, ja pākšaugi tiek audzēti tikai um, uh, vienā uh, mazā daļiņā no kopīgās teritorijas, tad jau arī koncerni nav ieinteresēti investēt šādos projektos. Jāsaka, ka pākšaugu ražošanas apjoms ir tik ļoti samazinājies, ka eh, lauksaimnieki vienkārši domā, ka nav iespējams un nav vajadzīgs to saudzēt, jo tas neatmaksājas. Mums ir jāinvestē vairāk naudas arī pētniecībā. Un ir iespējams panākt uh, lielus uh, panākumus un uh, piemēram, tiek audzēts arī pārāk maz pupiņu un zirņu, un uh, tas, cik ekoloģiski vērtīgi ir šie produkti, nu, tas nav nekas jauns. Es pats arī esmu lauksaimnieks, man ir bioloģiskā lauksaimniecība un es audzēju pākšaugus, un es saprotu, cik tie ir ekoloģiski vērtīgi, labvēlīgi, un es domāju, ka mēs tādā veidā varētu darīt vēl daudz, daudz vairāk, jo, piemēram, pākšaugus aizta slāpekli, un, un tas nozīmē mazāk izmešu. To vajadzētu atkārtot vēl un vēl. Mēs, protams, turpināsim cīnīties par to, lai uh, pākšaugi tiktu izmantots kā viens no klimata aizsardzības instrumentiem KLP un nevajadzētu to uzrakstīt kaut kur maziem burtiņiem pēdējā lapusē. Nē, tam ir jābūt vienam no galvenajiem uh, KLP uh, akcentiem. Nevajadzētu pākšaugus novērtēt par zēmu, nevajadzētu tos aizmirst un domāju, ka tas ir nevienvērtīgs uzturlīdzeklis, bet arī ekoloģijas, ekoloģijas mm, elements. Paldies, Džordžs Lajans. Pēc tam arī komisija vēlas izteikties. Džordžs, paldies, priekšsētāji, vēlos arī no savas puses pateikties mm, pētniekiem par lielisko prezentāciju, ja es pareizi atceros. Uh, Tad, kad mēs arī atbalstījām šos proteīna augus, un par to runājam arī apvienotā karalistē, īstais izaicinājums bija tāds, ka daudzi audzētāji vēlējās uh, izmantot šos proteīna augus, jo šīs augs ir ļoti tīrs un vērtīgs, ražas novākšana arī bija bija ļoti sarežģīta. Kombai nevarēja arī to visu savākt, šo rāžu. Un tad vienkārši lauksamnieki no tā atteicās. Jo nevarēja arī palaidie, pa, pa, paļauties uz labvēlīgiem laika apstākļiem, kad nepieciešami, lai varētu mm, audzēt šos augus. Varbūt jūs varētu paskaidrot. Kā viņam ir izdevies uh, uzlabot šo, kā varētu uzlabot šo augu potenciālu Eiropas Savienības dalībvalstu laikapstākļos? Šie pākšaugi ir ļoti svarīgi proteīna augi. Un arī var ražot. Un soja arī vienmēr tiek uzskatīta par vienu labāko proteīna augu. Arī ir liela, ļoti laba rāža no sojas ir iegūstama, un tas ir ļoti labs proteīna augs salīdzinot ar citiem augiem. Varbūt jūs to varētu arī komentēt, ka tirgus vienmēr ir tātad par šo proteīnu, par šiem proteīnu augiem un sojas uh, pupiņas vienmēr tiek uzskatīts par ļoti vērtīgām. Bene, grazie. Labi, paldies, Džordž. Nu, mums ir priekšlikums par arī saistītiem uh, Eh, saistītu atbalstu. Mēs vēlamies, lai būtu pieaugums proteīna augu jomā, un tagad arī notiek, protams, dialogu sarunas, un es domāju, ka arī Luīši mūs varēs tuvākajās dienās par šo informēt. Tasos arī vēlas izteikties no komisijas, un pēc tam eh, vārds būs arī. Eh, profesionē Vatsonē. Paldies priekšsadētāji, daži komentāri par šo Vēlos pateikties pētniekiem, kuri strādāja pie šī pētījuma. Paldies par lielisko prezentāciju, jo īpaši to aspektu, kas attiecas uz vīdes labumiem, ieguvumiem. Vēlos arī piefiksēt, ka visi priekšlikumi, arī kā te tik minēti, arī pašlaik tiek apspriesti, runājot par KLP reformu. Ļoti svarīgi, manuprāt, ir jau no sākuma uzsvērt, ka ir dažādi elementi, kas ir saistīti ar nozars ekonomiku un ar vidi, un mums ir jārada veids, kā apvienot šos ekonomiskos un vidas aspektus. Lai to mēs varētu nodrošināt, mums ir konkrēti jāinterpretē fakti. Labākais veids ir audzīties uz 5. un 14. attēlu prezentācijā, kur mēs runājam par uh, teritorijas atkarību, area dependence, un arī par uh, labības uh, lielo uh, ražu, kas ir lielāka attiecībā uz proteīna augiem. Un šeit mēs runājam arī par uh, aploksnes aprēķiniem, kas notiks, ja mēs ņemam vērā pilnīgi visus faktorus. Jā, um, yeah, rather... labības vietā mēs ražosim sojas vai citus uh, proteīna augs Eiropā, tad ne tikai Eiropai bet visā pasaulē būs ārkārtīgi liels labības deficīts. Konkrēta ietekme būs mazāka labības raža pasaules līmenī, kas nozīmēs augstākas labības cenas un tas ir konkrēts ekonomiskais faktors, kas mums ir jāņem vērā. Tieši šīs faktors paskaidro, kādēļ progresīvi proteīna augi nav apsteiguši uh, labību. Vai tas nozīmē, ka mums nevajadzētu uh, rūpēties par šo ietekmi, vai nevajadzētu to ņemt vērā negluši pretēji? Intensīvi, nedaudz veidīgi. Uh, labības audzēšanai, tai būs konkrēta ieteikuma, un par to mēs runājam zaļināšanā. Vispirms ir jāatbild jautājums par to, vai mēs runājam par soju. Mēs uzskatām, ka mums nav ekonomisko ieguvumu, pretējā gadījumā lauksaimnieki tajos pašos laikapstākļos būtu audzējuši soju, vai arī mēs runājam par citu proteīna augu uh, vīdes labumu, un manuprāt, tas ir ļoti liels Mums ir jārauga, kāds ir labākais veids, lai to sasniegtu. Mēs uzskatām, ka pētnieki ļoti labi pē norādīja uz politiku kombināciju, uz integrētu pieeju, kur ir jārauga uz kā, kā, katra reģiona un valsts specifika, kāda politika ir atbilstīga konkrētiem reģioniem. Tas ir ļoti svārīgs secinājums. Un visbeidzot vēlos uzsvērt, ka zāļināšana, augsaka, daudzveidība ir ļoti svarīgi elementi, bet ja mēs nekombinēsim to ar paraugu praksēm, tad mēs nekur tālu netiksim. Un tad šoreiz tik tiešām mēs esam dubla, uh, dublējuši naudu, kas ir pieejama pētniecībai un zinātnei. Uh, tad šie fondi tiks izmantot mūsu prioritātēm, identificējot labākos uh, veidus, kā iegūt vislabāko vīdes labumu no proteīna auga audzēšanas. Paldies komisijai. Vēl uh, eh, Hoislinkungs. Paldies, eh, ka drīkstēju izteikties vēlreiz. Uh, Jūs teicāt, ka tad samazināsies uh, labības ražas un diez vai tas būs pats veiksmīgākais lauksaimniekiem. Bet jāsaka, ka piemēram uh, tur, kur tiek audzētas sojas pupiņas, klimata apstākļi nav uh, daudz atšķirīgāk no, val, no tiem, kas valda Eiropā. Uh, bet jāsaka, ja Eiropā mēs audzēsim daudz sojas, tad um, ilgākā termiņā tas radīs lielu kaitējumu, nevien runājot par augsnes pasliktināšos, bet arī par uh, ģenētiski modificētu organismu izmantošanu. Argentīnā jau viss arī nav sajūsmā par šo kultūra audzēšanu, sabiedrība to ļoti kritizē. Uh, Un, ja mēs eh, piedāvājam kaut kādus projektus, ir jāsaprot, vai tie patiešām ir ilgtspējīgi. Un, ja mēs mēģināsim audzēt vairāk sojas pupiņu, tad cietīs citas kultūras. Un, ja, piemēram, kaut kur tiek audzēts ļoti daudz eh, konkrētu kultūru, konkrētu augu un citās pasaules vietās eh, tas, tās netiek audzēts, tas rada arī tādu visai nepatīkamu, visai nedabīgu līdzsvaru. Uh, Un vēl daži vārdi pētījuma autoriem. Vakardien mums bija ļoti interesantas diskusijas. Es um, gribēju atgādināt, par ko mēs vakardien runājām. Vakardien visi runāja tikai par rapsi. Rapsis nav pākšaugs, bet tas arī ir proteīna augs. No rapšiem var uh, spiest eļļu, bet tos var izmantot arī lobarībā, kā proteīnu, kā olbaltumvielu avotu. Un ja mēs e, audzējām pārākšaugus, tad tie ir e, jāaudzē arī ņemot vērā šos, šo labo ietekmi uz vidi. Paldies! Grāf. Labi, paldies! Neviens cits vairs nevēlas izteikties. Tad vārds profesorai Vatsonai. Pateicos arī jums no savas personīgās uh, puses par jūsu lielisko prezentāciju. Thank you very much. Uh... Lielas paldies par komentāriem un par jautājumiem. Varbūt uh, sāksim ar rapšiem. Vispirms jau eļas um, augi sniedz mazāka proteīnu nekā proteīna augi. Un ir arī cits, um, cita veida mēslojums nepieciešams. Ir arī citas problēmas, kas ir saistītas ar, ar audzēšanu, un um, šeit vēlētos aicināt kolēģi izteikties par šo jautājumu. Labi. Vai mikrofons strādā? Strādā. Tātad um, uzstādījums pieņemums bija tāds, ka šajā jomā nav gūt panākumi. Taču tā nav, ir sasniegts uh, progress un uh, ir iesaistīti arī zinātnieki Austrālijā un Kanādā, kur daudz vairāk bijis uh, valsts investīciju. Ir sasniegti, uh, sasniegti lielāki panākumi nekā Eiropā šajā jomā. Taču tātad Eiropā uh, šajā jomā proteīna augi um, Un eh, līdzīgi augi ir eh, krietni nopakaļ uz eh, graudaugiem. Un mēs šeit varam arī runāt par investīciju trūkumu. Valstīs, kuras esmu dzīvojis, esmu konstatējis, ka lauksemnieki, kas pievērš uzmanību proteīna augiem, sasniedz labākus rezultātus uh, nekā eh, tie, kur, eh, kuri tos eh, nepietiekami kopja, vienkārši tos audzēdami un domādami, ka viss notiks pats no sevis. Tātad viss ir atkarīgs no pašu lauksaimnieku iesaistīšanās un zināšanām. Tātad te runa ir par investīcijām, par iesaistīšanos, par uh, zināšanām. Ir nepieciešama arī uh, papildu zinātniskā informācija un uh, pilnīgi noteikti arī turpmāko gadu sasniegumi inženieru zinātnēs palīdzēs panākt labāks rezultāts. Paldies, jā. Šeit um, mēs varam runāt par daudz un dažādu veidu grūtībām, un mēs tās ļoti labi saprotam. Uh, Runājot par salīdzināšanu un starp, uh, kādu, starp labumu salīdzināšanu, kādus varētu būt, jā, vispārīgs uh, komentārs uh, par um, komitejas locekļu teikto par zinātniskajiem pierādījumiem. Runa šeit ir um, par to, ka ir eh, padziļināts debatas par zinātniskajiem eh, pierādījumiem. Ir skaidrs, ka Eiropa ir ļoti laba vieta, lai audzētu graudu augusu, arī proteīnu augusu, taču ne tik laba proteīna augu ziņā kā eh, citu, cit, citi reģioni. Tātad Eiropā ir priekšrocības graudaugu audzēšanā. Un tā ir pasaules, viena no pasaules līderiem šajā jomā. Taču proteīna augu ziņā tas varbūt nav tik ļoti izteikti. Līdz ar to loģiski, ka mm, līdzekļi tiek piešķirt vairāk graudaugu audzēšanai. Taču ir skaidrs, ka sabalansētākas lauksaimniecības labumi ir skaidri. Mēs šeit varam runāt par to, ka graudaugu audzēšana daudzās valstīs ir sasniegusi tādu kā stagnāciju, un šeit līdz ar to ir būtiski sabalansēt graudaugu un citu kultūru audzēšanu, lai likvidētu deficītu un lai arī veicinātu līdzsvaru šajās kultūrās. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem, un mēs gaidīsim ziņojuma mm, gala versiju. Paldies. Ok, very well indeed. Grazie. Liels paldies. Mēs varam tagad pielikt punktu šim darba kārtības jautājumam. Tad, nu, tagad 12. punkts darba kārtībā. Dalībvalstu normatīvu un administratīvu aktu tuvināšana attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu. Atzinumu sagatavoja Saba Sandor Tabasti. Tagad būs otrā viedokļa apmaiņa pār komisijas priekšlikumu par dalību valstu normatīvo administratīvu aktu tuvināšanu. Attiecībā uz tabakas un sasītu izstrādājumu ražošanu, noformēšanu, pārdošanu. Mūsu kolēģis eh, Tabāži prezentēs savu atzinumu. Un kā jau mēs redzējām to arī pagājušajā mēnesī, šajā atzinumā ir ļoti politiski un pretrunīgi jautājumi. Atgādinu, darba grāfika, grozījuma iesniegšanas termiņš rīt piekdiena, 26. aprīlis, pulkstens 12. Balsojums mūsu komitejā notiks 29. 30. maijā. Lūdzu, kolēģi, iepazīstināt mūs ar atzinumu. Grazie. Eh, kedves kollégák! Paldies, dārgie kolēģi! Runājot um, par um, mūsu iepriekšējo sanāksmi, tās debašu laikā mēs varējām precizēt, um, noskaidrot vairākas lietas. Vakar es turklāt arī piedalījos vides komitejas sanāksmē. Līdz ar to es nevēlētos atkārtoties, taču es vēlētos uzsvērt, ka bija vairāki pretrunīgi jautājumi par kuriem debatējām. Pretrunīgi jautājumi pašā vides komitejas iekšienē. Pašlaik ir tikai trīs deputāti, kas iesnieguši grozījumus. Nadelkovas kundze, Alveza kungs. Piemēram, un atgādinu, ka līdz rītdienai varat iesniegt grozījumu priekšlikumus. Es vēlētos um, teikt, ka mums pilnīgi noteikti ir jāaizstāv arī uh, Eiropas tabaks ražotāju intereses. Pašlaik, um, manuprāt, grozot uh, direktīvu, mēs uh, neradīsim risku tabakas ražotājiem Eiropā. Taču ir um, jāpievērš uzmanība arī tam, ka līdz šim mēs neesam saņēmuši ietekmes novērtējumu par iespējamiem riskiem. Es uh, teicu, ka neredzu riskus, kaut arī nav šīs ietekmes, šī ietekmes izvērtējuma, taču es uh, to saku tāpēc, ka tabakas, um, bērlīt tabakas uh, kultūra tiks atļauta, tas būs uh, svarīgi Ungārijai, Bulgārijai, Portugālijai un citām valstīm. Šajā sakarā, lai tieši aizsargātu šo tabakas um, kultūru, Es piedāvāju lietot um, cukuras sastāvu produktus uh, šīs tabakas ražošanā, jo pretējā gadījumā šādu veidu bēlīju tabaku nav iespējams ražot. Šis jautājums gana vakar netika izrunāts, taču es uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks jautājums. Un um, Būtu svarīgi to izrunāt. Gribētu, lai komiteja mani atbalstītu šajā jautājumā. Proti, mēs vēlētos eh, Eiropas eh, fondu smēķ, smēķēšanas eh, jautājumu risināšanai. Un tā tad uzskatu, ka šāda veida fonds būtu ļoti vēlams. Kas attiecas uz um, tabaks izstrādājumu pārdošanu internetā, uh, varu atsaukties uz uh, Lindas Makevanas kundzi, kas ir uh, vidas komitejas referente. Mēs jau esam piedāvājuši aizliegumu šajā jomā pirms Makavens kundzes ziņojuma Neviens eh, to neatbalstīja vidas komitejā, taču es eh, ļoti gribētu jūs lūgt mani atbalstīt šajā komitejā. Proti atbalstīt eh, manu piedāvājumu aizliegt tabaks produktu, tabaks izstrādājumu pārdošanu internetā. Un, protams, neapšaubāmi aizliegt arī nelegālo tabaks izstrādājumu pārdošanu kas attiecas uz elektroniskajām eh, cigaretēm, pašlaik mums nav mm, viedokļa par šo jautājumu. Mēs eh, organizējām darba semināru par šo jautājumu, taču es vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, ka pat elektroniskajā cigaretē ir nepieciešama tabaka. Un jautājums tad ir par to, vai elektroniskā cigarete ir uh, farmaceitisks produkts, kas būtu jāpārdod aptiekās, vai tas ir tabakas izstrādājums. Es tātad vēlos eh, teikt, ka arī Mīdas komitejā nav viedokļa par šo jautājumu. Vēlētos pievērst jūsu uzmanību arī mm, vienai citai lietai, kas varētu šķist maznozīmīga, taču tā nav. Proti ir jāizšķira tabakas eh, lapas kā sastāvdaļa, pamata elements un sastāvdaļām, kas ir uh, iekšā šajā cigaretē. Tātad um, jānošķir uh, tās lietas, uh, kas sastāda pašu produktu un sastāvdaļas, kas ir iekšā šajā produktā. Tātad jautājums ir tīri praktiskas dabas Un tas būtu būtisks eh, ražotājiem, kas attiecas uz eh, aromātiem un papildvielām. Es piedāvāju pozitīvu un negatīvu sarakstu, balstoties uz eh, Beļģijas un Nīderlandes piemēru. Tātad, kas ir šie tipiski raksturi, raksturīgi aromāti? Tas jau pastāv vairākas valstīs, taču mums vajadzētu uh, Eiropas eh, līmeņa nostāju šajā jautājumā. Lai varētu tirgu ieviest jauna veida cigaretes un tabaku, mums pilnīgi noteikti vajadzētu reglamentēt visus jaunos eh, produktus. Bez eh, un, un domāt par šiem raksturīgajiem aromātiem, kas ļoti uh, stipri skar tieši jaunāko paudzi. Šeit es vēlos tad atsaukties uz Vācijas un Beļģijas piemēru, jo tas ir ļoti svarīgi mūsu atzinumam. Tātad, kas tieši būtu šie raksturīgi aromāti, kas ir atļauti un kuri būtu tie, kas nebūtu atļauti? Kas attiec uz iepakojumu, mums ir viedokļu atšķirības. Manuprāt, vajadzētu vienotu iepakojumu visā Eiropā. Klāsas kundze nav klāt šobrīd, taču piekrīt viņai un visiem tiem, kas uzskata, ka ir pārāk uh, stingrs uh, regulējums uh, šajā jautājumā. Mēs uzskatām, tas ir noteikts, ka cigaretes, cigarešu paciņu var būt 55 mm gara un tā tālāk un tā tālāk. Taču, ja mēs vēlamies uh, vienotu skaidru iesaņojumu iepakojumu, tad mums ir nepieciešama skala no līdz. Taču nevajadzētu visu pilnīgi uh, tā novienādot, kā tas, piemēram, gurķu gadījumā, tur pilnīgi jau forma un, un garums un viss ir noteikts. Tātad šeit mums ir debatas ar Eiropas komisiju. Es uzskatu, ka būtu jābrīdina patērētāji par to, vai cigaretes ir kaitīgas, ļoti kaitīgas vai ārkārtīgi kaitīgas, jo ir jāaizsargā patērētāji. Taču pašlaik tas vēl nedarbojas. Mēs Zinām, ka visi tabaks produkti ir um, kaitīgi, taču šim kaitīgumam ir dažādas pakāpes. Es um, varu teikt, ka ir arī. Es, es piemēram, piedāvātu melnus punktus. Viens melns punkts būtu kaitīgs, divi vidē kaitīgs un uh, trīs ārkārtīgi kaitīgs produkts. Eiropas komisija neatbalsta šo pieeju, taču tai nav nekāda cita piedāvājuma, ko likt vietā. Taču, manuprāt, ir būtiski informēt patērētājus par cigarešu kaitīgumu. Šī sistēma nav nekādā veidā reglamentēta. Komisija būtu jāieklausās parlamenta viedoklī. Mēs jau iepriekšējo debašu laikā teicām un uzstājām uz to, cik tas ir svarīgi. Visbeidzot, mēs jau par to runājām, arī vairāki e, deputāti atbalstīja jautājumu par to, ka nepieciešama saikne starp deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem. Kāda? Mēs nevaram pieļaut to, ka deleģēto aktu ietekme palielinās. Uzskatu, ka būtu jārada tāda situācija, kurā gan parlaments, gan padome varētu turpmāk samazināt um, deleģēto aktu, samazināt šo aktu skaitu. Grazie, Čā. Paldies, Čāba. Lielisks darbs. Sākam debatas. Daudzi pieteikušies. Spīrus Danēlis. Pēc tam Lūlings kundze. Grazie, Presidente. Ε, νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς ότι... Priekšsēdētāji kungs, domāju, mēs saprotam, ka galvenais uh, uzdevums ir gādāt par uh, pilsoņu labklājību un uh, viņu veselības aprūpi. Mēs jau nerunājam par tabakas ražojumu aizliegumu. Nē, mēs vēlamies vienkārši labāk sakārtot tirgu. Čaba. piedāvā uh, izmantot tādus politikas instrumentus, uh, kas varētu labāk aizsargāt tieši jauniešus. Ir jābūt uh, vairāk informācijai, kampaņām, ir jābūt uh, tādam uh, uzkrītošākam marķējumam uh, par tabakas kaitīgumu. Mēs uzskatām, ka ir jābūt labākām preventīvām metodēm. Mūsu komitejai ir uh, jāpievērš uzmanība tam, ka 400 tūkstoši eh, mm, darba vietu Eiropas Savienībā ir saistīts tieši ar tabaks ražošanu. Mums ir jāaizsargā šīs darba vietas, un mēs te runājam arī par nelabvēlīgiem reģioniem, kur tabaka tiek audzēta. Un īstenībā šajos reģionos ir grūti audzēt citas kultūras. Pēdējo divu, trīs gadu laikā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 cigaretēm tiek pievienots arī cukurs, eh, līdz ar to jādomā arī par cukuru sektoru, kas arī ir mūsu komitejas kompetencē, un ja tiek atļauts pievienot eh, cukuru tabaks izstrādājumiem, tas um, ir jāpapildina ar papildus normām, bet es nedomāju, ka vajadzētu turpināt šādu praksi. Daži vārdi par marķēšanu marķēšana nav tieši mūsu kompetencē, tas nav pats svarīgākais jautājums mūsu komitejai. Protams, marķējumiem ir jābūt tādiem harmonizētiem visā Eiropas Savienībā, un nevajadzētu būt tā, ka viss cigarešu paciņas izskatās pilnīgi atšķirīgi, ir jāievēro vienotas normas, un likumdošanai jābūt harmonizētai. Paldies, Pirus! Es arī pievienošos tevis sacītajam, vēlos arī uzsvērt atzinumu sagatavotājiem. Ļoti būtiski, lai mūsu atzinumā mēs nošķīrām tābakas ražotāju intereses un jautājumu, kas ir saistīti ar tabakas pārstrādes industriju. Un šajā jautājumā mēs esam vienisprātis. prātis Mm, ko mēs arī kā parlaments varam darīt, lai sniegtu savīgadam komisijas priekšlikumā. Tas ir ļoti svarīgs uh, elements, aizstājot arī mūsu sarunu mandātu par KLP un arī atgādina, ka saistītajos uh, atbalstu gadījumā arī tiek paredzēts atbalsts šim tabakas sektoram, nevis kas attiec uz ražošanu, bet kas attiecas uz darbu. Um, šajā svarīgajā nozarē. Lūlīgs, kad pēc tam Korejā. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka nesen komisija pauda ļoti rētu talantu. Uh, nākt klajā ar uh, priekšlikumiem, kuri izliekas aizsargājam cilvēku veselību, bet kuriem patiesībā ļoti negatīvas, negatīva ietekme. Un šāda veida priekšlikums, un šis ir labs piemērs, šis ir priekšlikums, kurš ir. Uh, um, E, aizvien lielāka eiroskepticisma pamatā. Es domāju, mēs e, bez tā varētu iztikt. Es nedomāju, ka šis priekšlikums glābs smēķētājus. Uh, Tas galvenokārt iznīcinās mazākās uh, tabaks ražotāju kompānijas, mazos uzņēmumus Eiropā. Tiks uh, arī uh, mazināts darba vietas, pat ja manā valstī mēs piemērotu šo absolūti pārspīlēto komisijas priekšlikumu tiks uh, iznīcināt 600-700 darba vietas. Mana valsts ir maza valsts, bet šeit mēs runājām par uh, darbiniekiem, kas pārsvarā nav kvalificēti darbinieki. Tās bieži vien ir sievietes, kas ir uh, vientuļās māmiņas un tam līdzīgi. Tas viss ir jāņem vērā. Uh, Jūs zināt, ka ir arī aktivitātes, lai liektu ražot Eiropas Savienībā bruto tābāku. Es esmu pret šo, eh, pret šādām aktivitātēm. Es teicu, ka ir Eiropas Savienībā reģioni, kur tiek ražot ļoti īpaša tabaka, ļoti um, uz. Um, mazā platībā un cilvēki no tā izdzīvo. Arī dažs gads atpakaļ mēs arī devāmies uz Grieķiju, uh, ziemeļos uh, robežo ar uh, Bulgāriju. Tur mēs arī to novērojām, un tas ir jāņem vērā. Es nesmēķēju citu starpā, bet uh, es esmu ļoti uh, toleranta, nesmēķētāji. Protams, zinu, ka ir apdraudējums veselības, veselībai, un es to visu sāku arī smēķētājiem, bet, nu, ja viņi neatmet, viņi neatmet, būs vienmēr smēķētāji. Viņi nekur nepazudīs, un tad. Uh, Bet šīs cigaretes tabāku mēs ražosim uh, Eiropas Savienībā, tad mēs uh, palīdzēsim izdzīvot lauksaimniecībā, vai arī mēs to nelegāli importēsim. Un uh, paliks tikai lielas kompānijas, jo sekojot komisijas priekšlikumam, tad uz tabakas paciņām vairs nevar pat uh, norādīt uzņēmumu nosaukumu, taču mazie uzņēmumi Eiropas Savienībā nevar vispār izdzīvot ar šādiem noteikumiem. Es esmu arī satraukta par sestā panta formulēm, tas jau ir norādīts iepriekš arī par šo uh, smaržvielu, un nu, tiešām, kur mēs te iejaucamies, mēs ejam pārāk tālu, un tas ir skaidri arī jāpasaka, jo tam nav nekāda sakara ar smēķēšanu. Tie, kas smēķē, arī smēķēs. Un mums ir jāmēģina nepārspīlēt šeit, tā kā to dara komisija savā priekšlikumā, es neuzskatu, ka. Uh, ir nepieciešams paredzēt šādu aiz, um, aizliegumu. Es uh, tāpat kā referents esmu satraukt arī par deleģēto aktu, bezgalīgo skaitu, šeit mums būs grozījumi, un vēl viena lieta es zinu, ka tā nav uh, absolūta lauksainiecības prioritāte, bet tas ir 13. pāns. Es nesaprotu, kādēļ cigarešu pat maciņā, es ir jābūt tikai 20 cigaretes, tik garas kā Malboro vai Kamel cigaretes, vai īsāka cigarete, kas ir iekļaut kas ir uh, mīkstākā, tabaks paciņā būtu kaitīgāka, kas ir uh, ielikta kaut kādā citā, stingrākā paciņā. Nu, cilvēki vairs mūs nesaprot. Arī jāatstāja mūsu uzņēmumiem uh, viņu specifika, tas viss ir pārspīlēti, tas ir kontraproduktīvi, jo īpaši esošajā situācijā es ceru, ka nāksim klajā ar ļoti saprātīgu atzinumu un mēģināšu tur arī sniegt savu ieguldījumu. Grazie, madam Lulling. Paldies, Koreja. Un tad viceprezidenta Paulsona, lūdzu. Gracias, presidente. Como ponente en la sombra del PP e, me gustaría. Paldies. Es vēlētos eh, izteikt atzinību par ieguldīto darbu. Un šeit ir ieguldīts darbs, lai aizsargātu tabakas. Uh, ražošanu. Es eh, piekrītu par eh, šīm sastāvdaļām, kā piemēram tas arī minēts eh, cukura gadījumā, taču es uzskatu, ka būtu jāizveido skaidrs nošķīrums starp nepieciešamību samazināt kaitējumu veselībai, kas rodas no tabaks lietojuma, un sevišķi tas skar jauniešus, un šī, um, šo produktu ražošanu un audzēšanu. Un uh, tātad šāda veida rūpniecība ļoti daudzām maisaimniecībām Eiropā palīdz izdzīvot. Ir skaidrs, ka ietekmes veselību ir negatīva. Taču, ja mēs runājam par importēšanu no trešajām valstīm, tad eh, tur kvalitāte šiem produktiem ir daudz zemāka. Nav tie paši standarti. Es vēlētos teikt, ka vajadzētu nostiprināt eh, atsevišķus eh, aspektus tekstā šajā ziņā. Vajadzētu arī skaidru nepieciešamību norādīt tekstā, ka ir jānorāda, kādas tieši ir sekas tabakas lietojumam. Es eh, uzskatu, ka tabakas lapas eh, eh, un to iekļaušana sarakstā, tad tas ir leģitīms apsvērums, jo tas varētu sastādīt bažas, tas varētu sastādīt apdraudējumu tabakas industrijai. Taču es šaubos, vai būs iespējams ieviest šādus noteikumus. Uh, runājot tieši par eh, šīm sastāvdaļām. Uzskatu, ka šajā jautājumā lauksaimniecības komitejai vajadzētu raidīt skaidru signālu Eiropas ražotājiem, ka Eiropas Savienība nevar aizliegt tabakas ražošanai nepieciešamās sastāvdaļas, neatkarīgi no tā, kāds ir aromāts un tā stiprums. Es eh, vēlētos eh, to piebilst eh, juridiskās drošības nodrošināšanas labad mm, tabakas ražotājiem. Es uzskatu, ka šeit varētu rasties negatīva ietekme uz tabakas rūpniecību. Nākotnē, ja mēs ietu šajā virzienā un būtu nepieciešama juridiskā drošība, kā jau to minēju. Tādējādi būtu jāuzlabo šis priekšlikums, jo pastāv visnotaļ daudz divdomību un neskaidrību, kuras vajadzētu likvidēt. Būtu jārod līdzsvers starp sabiedrības veselību un starp ietekmi uz tautsēmniecību šajā nozarē, ievērojot proporcionalitātes principu. Cita starpā uzskatu, ka ir svarīgi nodrošināt arī to, ka neradīsies uh, pieaugums uh, nelegālajā tabakas tirdzniecībā. Komisija un dalībvalstīm vajadzētu domāt par to, lai netiešā veidā ar šādu veidu grozījumiem ne, nepieaugtu nelegālā tabakas tirdzniecība. Komisija vēlas piedāvāt tam pastiprinātu nelegālo uh, uh, izstādēm apkarošanu, taču šeit rodas vairāk jautājumu, bažas. Kā jau to minēju, šāda veida produktu izplatība varētu tikai pieaugt. Vajadzētu, lai Eiropas Savienības um, pieņemtie noteikumi būtu skaidri, atbilstīgi Pasaules tirniecības organizācijas um, noteikumiem. Protams, ka šī komiteja nevar vienbalsīgi ietekmēt uh, attīstību, taču, manuprāt, ir ļoti būtiski norādīt to, ka šie noteikumi iet pārāk tālu. Un tas, ka nav pilnības, eh, pilnīgas saskaņotības ar PTO normām, tas arī nav pieņemami. Uzskatu, ka šī sistēma ar um, eh, dažādu veidu brīdinājumu signāliem um, nebūtu īsti piemērota. Uzskatu, izstrādājot šādus eh, līmeņus eh, par bīstamību, cik ļoti kaitīgs ir produkts, eh, tas nav pats labākais veids, kā rīkoties. Ja mēs noteikti šos trīs līmeņus no zinātniskā viedokļa, tas nebūtu, nebūtu vienkārši. Šāda veida indikātori jau tika piedāvāti un izrunāti šajā institūcijā, un tas uh, nenoslēdzās ar uh, rezultātiem. Tādēļ, ka tieši bija šīs zinātniskais aspekts, kas um, traucēja. Un visbeidzot, es vēlētos uzsvērt uz um, uzsvērt uh, sociālo aspektu un uh, to, cik liela nozīme ir uh, tabaks ražošanai. Uh, piemēram, manā reģionā, Spānijā, uh, 26% e, tabaks ražošanas ir gala, gala produkti, tiek, tiek ražot tieši manā reģionā, tāpēc e, ir jāsaprot, cik e, ļoti liela nozīme tabaks ražošanai, tabaks rūpniecībai ir Eiropā. Un, un, un tas ir daudz ietekmīgāks sektors, daudz ietekmīgāk nozara nekā daudz citas noze, nozares. Tādēļ ir jāsaprot, ka uh, jādomā arī par bezdarba problēmu. Paldies! Palsāne, tad Skota. Tackar ordförande og et... Paldies, priekšstādētāja kungs. Protams, uh, vēlējos pateikties arī referentam. Manuprāt, Čaba ir paveicis labu darbu bet gribēju nedaudz pastāstīt par Zviedrijā gūto pieredzi. Varbūt es nedaudz pievērsīšos arī alkoholam, pretnostatot to nikotīnam. Uh, Jāsaka, ka alkohols uh, sabiedrības veselībai ir tikpat kaitīgs kā nikotīns. Daudzi no mums zin, ka neliela glāzīte viskija vai, piemēram, uh, glāze vīna dienā uh, var pat būt veselīga, bet divas vīna glāzes dienā vairs nav tik labas. Eiropas Savienībā ir ļoti spēcīga kultūras identitāte. Ja jūs, piemēram, Itālijā vai Francijā mēģināsiet runāt par vīna slikto ietekmu uz veselību, nu, tas varētu būt uh, politisks fiasko, ja jūs, piemēram, Īrijā un Skotijā sāksiet runāt, ka viskijas nodara kaitējumu veselībai, nu, tad arī jūs nebūsiet visai iemīļots. Zviedrijā vīns netiek audzēts. Un tā tad vīnam nav uh, arī tādas uh, kultūras ietekmes, bet Zviedrijā ir snus šī zelējamā tabaka. Tas ir tabakas izstrādājums, kas tiek iepakots un pēc tam pārdots veikalā. Īstenībā šis iepakojums izskatās pēc um, tējas paciņas, tad, kad jūs to redzat veikala plauktā. Jums tas nerada nekādas asociācijas ar tabaku.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 Tad, kad eh, Zviedrija gatavojās iestāties Eiropas Savienībā, referendumā šis zelēmās tabaks jautājums uh, gandrīz izvirzījās priekšplānā. Tātad, uh, vai ja šī tabaka būtu aizliegta um, Zviedrijā, tad varbūt mēs pat būtu nos, nobalsoši pret iestāju Eiropas Savienībā. Bet uz Zviedriju ir attiecināms īpašs izņēmums. Tas ir uh, ierakstīts līgumā, un mēs Zviedrijā joprojām drīkstam pārdot uh, zelēmo tabaku, bet iekšējā tirgu šī zelēma tabaka necirkulē. Tātad to ir aizliegts pārdot citās ES valstīs. Astoņdesmit pieci procenti no Zviedrijas iedzīvotājiem teica, ka viņi vēlētos, lai Zviedrija izstātos no Eiropas Savienības, ja zilējumu tabaku aizliegtu. Bija milzīga kampaņa, un mēs vēlējāmies, lai snūs tabaku drīkstētu arī eksportēt. Un šķiet, ka tas ir arī ļoti finansiāli interesanti, finansiāli pievilcīgi Zviedrijā tiek eh, izdots eh, daudz naudas, lai popularizētu šo zelēmo tabaku, un visi, visas šīs eh, brošūras un zinātniskie atzinumi, kas izceļ labās zelēmās tabakas īpašības pretstatā cigaretēm, tas ir ļoti iespaidīgi. Tādēļ būtu ļoti svarīgi, lai uh, Zviedrijā joprojām drīkstētu lietot zelēmo tabaku. Es domāju, ka mums nevajadzētu ražot vēl vairāk tabakas produktu, vairāk uh, palielināt marihuānas daudzveidību vai alkohola daudzveidību. Ir jau gan ar to, kas tagad ir pieejams tirgū. Es nezinu, vai mēs uh, izstrādāsim citu priekšlikumu, bet joprojām Zviedrijai nedrīkst aizliegt ražot uh, eh, zelēmo tabaku un to lietot, uh, un šis uh, izņēmums ir jāaptur spēkā. Tabaks ražošana ir dalība valstu pārziņā, un uh, tas, kādām ir jāizskatās uh, cigarešu iepakojumi un cigarešu paciņām, tam arī ir jāpaliek dalība valstu pārziņā. un eh, ne komisijai, ne es tagad nevajadzētu spriest par to, eh, ko Zviedrijai darīt. Mēs eh, snus tabaku netirgojam citās valstīs un arī Eiropas Savienībā to nedaram. To lieto un pārdo tikai Zviedri. Un ir visai, man ir tā neērti, es jūtos neērti par to diskutējot, varbūt man kāds apvainos nacionālismā. Uh, jo Zviedrijā šis jautājums ir tik nozīmīgs. Ja mēs uh, ieviesīsim uh, jaunas normas tabaks ražotājiem, tad beigās uh, cigaretes tiks uh, ievests nelegāli Eiropas Savienībā, kontrabanda uzplauks un uh, kontrabandisti jau neievēros vai dažādas marķējuma normas un visu pārējo. Īstenībā tad visu diktēs parādi, diktēs cenas. Un, ja kontrabandisti vēlēsies nopelnīt, viņi turpinās uh, cigaretes uh, tirgot nelegāli, ievest citās valstīs, neatkarīgi no tā, kā izskatīsies cigarešu paciņa. Tādēļ ir jāvēršas pret kontrabandistiem, jāvēršas pret nelegāliem ražotājiem. Šis priekšlikums par eh, cigārišu nodarīto kaitējumu man nav īsti pieņemams. Varbūt, ka visas cigārišu paciņas varētu izties vienā. E Paldies, Skota Tadalveš. Paldies, priekšsētāji kungs, gudētie kolēģi. Es nedomāju, ka ir svarīgi uzsvērt, cik eh, šajā laik, kā uh, svarīgi un pretrunīgi ir direktīva. Ir bijušas garas diskusijas par šo direktīvu, taču, manuprāt, tagad uh, mēs esam zaudējuši galveno domu. Kādu mērķi mēs gribam sasniegt, kam ir jābūt arī gal direktīvas galvenajam mērķim, vai mēs gribam samazināt smēķētāju skaitu vai nē Eiropas Savienībā? Es esmu pārliecināts, ka neviens nav pret direktīvas galveno mērķi šajā parlamentā. Jautājums ir, kā mēs vēlamies to sasniegt. Šeit runa nav par smēķētājiem pret nesmēķētājiem, bet par lielāku kontroli un par lielāku informāciju patērētājiem. Mums nevajadzētu aizmirst. Uh, ražotājus. Esmu pārliecināts, ka efektīvāka izglītības kampaņa nepilngadīgajiem jauniešiem kopumā ir laba atbilde, lai samazinātu smēķētājs skait jauniešu vidū. Pat ja es zinu, ka tā nav tā joma, uh, kur šis priekšlikums varētu sniegt lielāko ieguldījumu. Taču vispēcot arī jautājumi par šo tabakas paku uh, paciņām. Šajā direktīvā mēs arī varētu iekļaut uh, uh, dažādas komunikācijas veidu, mārketinga tehnoloģijas, kāda ir mūsu uh, rīcībā. Lai varētu ieteikt kādu citu produktu smēķētājiem, lai viņš varētu atteikties no smēķēšanas uh, arī tādi teikumi, kas uh, attiecas vairāk uz psiholoģiju, varētu būt efektīvāki nekā tie šoka attēli, kāda ir uz paciņām. Šī informācija ir izglītojoša, tā ir tādai jābūt. Tā ir arī formula, kādu mēs pašlaik izmantojam, lai varētu jauniešu saturēt no smēķēšana. Grazie, Giancarlo. Paldies, Giancarlo. Luis Alves Un pēc jāvēršu beigās. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi jau pietiekami daļrunīgi izteicās par šo direktīvu, bet vēlējos eh, varbūt nedaudz pakritizēt šo direktīvu. Es uh, jau uh, savu viedokli paudu, kad šeit pie mums bija ieradies Boržakungs, komisārs, arī Linda Makeivana par to izteicās. 13 pantā tiek runāts par uh, iepakojumu vai uh, cigaretes un tabaks izstrādājumi ir uh, jāiepako tādā kartona paciņā vai uh, um, mīkstākā papīrā, un tur ir arī norādīts, cik uh, platai, cik lielai jābūt paciņai, pilnīgi ļoti precīzi pa milimetriem, bet uh, runājot par cita veida iepakojumu, tur ir norādīti mazāki parametri. Ja mēs vēlamies ieviest šādas normas, tad uh, būs jāražo jauni iepakojumi. Jo, un jāsaka, ka arī jaunie brīdinājumi, tā tad eh, lielāku burtu ieviešana un vispārējais nozīmē to, ka paciņām ir jābūt lielākam. 53 mm plata paciņa tad varētu būt uh, īsāka. Un 9. pantā ir teikts, ka brīdinājumiem uz iepakojuma Eh, ir eh, jābūt visā cigarešu paciņas platumā. Tiem ir jāizņem viss iepakojums. Un eh, šiem burtiem ir jānosedz 75% no iepakojuma. Un ir arī norādīts uh, minimālais burtu augstums un tas, cik lieliem ir jābūt uh, brīdinošiem attēliem. Tātad tiem ir jāizņem 75% no paciņas uh, priekšpuses un aizmuguras. Un es domāju, ka tādā veidā mēs varbūt varētu runāt. Uh, izsakot šo lielumu procentos, varbūt uh, mēs varētu atrisināt vairāk problēmu nekā visu nosakot pa milimetriem. Jāsaka, ka direktīvā ir mm, piedāvāts uh, iepakojuma uh, izmērs, kas ir par diviem izmēriem mazāks nekā tagad apgrozībā esošais iepakojums. Jāsaka, ka mīkstās paciņas ir par diviem milimetriem mazāks nekā kartona kastītes, kas ir tādas stingrākas. Uh, Un ņemot vērā šīs proporcijas, ja mēs e, ieviesīsim, tātad, ja mēs nemēģināsim visu šeit e, tā precīzi regulēt pa milimetriem, mēs varbūt varēsim atļaut lielāku elastību dalību valstīm jārunā varbūt par tādu proporci, par proporcijām, nevis e, par visu tā ļoti, ļoti smalku un detalizētu. Un es domāju, ja e, pēkšņi mēs to visu ieviesīsim, tad nevarēs ražot vairs paciņas, kas tiek ražotas tagad, un tas ietekmēs ražotājs nelabvēlīgi. Paldies pat Raunevišas kundzu lūdzu. Gribēju pateikties e, referentam par ļoti detalizētu informāciju, ko viņš mums sniedza. Viņš visu šeit ir ļoti rūpīgi aplūkojis. Direktīva tiek apspriesta sešās dažādās komitejās. Protams, tā ir svarīga arī lauksaimniecības komitejai, un mums ir jāpalauz galvas, kas tad īsti attiecas tieši uz mūsu darba plāksni, uz mūsu uh, darba jomu. Mums uh, tā tad ir jāņem vērā tieši uh, tie akcenti, tās detaļas, kas attiecas uz lauksaimniecību. Priekšsādātāji kungs, jūs ļoti pareizi norādiet, mums jārunā par ražošanas normām. Tas ir mūsu mandāts, eh, tā ir mūsu kompetence. Mums ir jāstrādā tieši šajā jomā un, protams, jāparūpējas, lai arī citas komitejas zina mūsu nostādnes. Tas jāatspoguļo arī mūsu sagatavotajā atzinumā. Jāsaka, diemžēl Eiropas komisija nav bijusi pārāk centīga uh, izstrādājot direktīvas priekšlikumu. Uh, Mēs vēlamies, lai uh, tirgus būtu harmonizētāks, lai uh, tas uh, darbotos labāk, bet īstenībā direktīvā varbūt viņi ir nedaudz nošāvuši greizi, nav ņēmuši vērā principus. Proporcionalitātes princips arī nav ņemts vērā. Uh, domāju, ka komisija varbūt ir mēģinājusi uh, regulēt vairāk nekā nepieciešams, lai uzlabotu vienotā tirgus darbību. Ļoti žēl, ka man tas tagad ir jāsaka, bet komisija arī ir pārkāpusi savus kompetences robežas. Es domāju, ka komisijas galvenais mērķis nav bijis uzlabot vienotā tirgus darbību, nu vismaz tabakas nozarē. Arī subsidiatāts princips ir ticis ignorēts. Dalību valstīm īstenībā pienāks kompetence ļoti daudzās jomās, kas saistīts ar tabaks ražošanu un tabaks izstrādājumu ražošanu. Es domāju, ka dalību valstis pašas izvēlēsies veiksmīgāko stratēģiju, ko piemērot pašmājās. Ja te visus mēģina mēst pār vienu kārti, uh, Varbūt, ka dažās dalību valstīs šā vienot stratēģija sev praksē pierādītu, bet ne visās. Mums patiešām vajadzētu būt piesardzīgiem, savādāk mēs nelab, nepamatot izmantosim deleģētos aktus. Referents pareizi norādīja, ka deleģēto aktu paplašināšana, robežu paplašināšana nav pieņemama. Uh, Komisija uh, šeit sev piešķir jaunas pilnvaras, tā um, pārāk uh, viegli spēlējas um, ar savām pilnvarām, un kas tad notiks beigās? Uh, komisija vienbalsīgi pieņems kaut kāds lēmums? Nē, mēs tam nevaram piekrist. Nu, un es domāju, ka nākotnē tas varētu būt vēl ļaunāk. Un tagad varbūt dažas konkrētākas detaļas. Tātad cigarešu paciņu lielums. Piemēram, Azoru salās tas ražotājs varētu nelabvēlīgi ietekmēt. Mēs runājam par 133 vietām, kas tādā veidā, uh, par 133 darba vietām, kas izzudīs. Jā, jums varbūt šitīs 133 darba vietas, kas tad tas ir, ņemot vērā bezdarba apmērs, bet Azoru salās, salas ir maza teritorija, tur dzīvo maz cilvēku, tur tā būtu īsta katastrofa. Un nomaļojos reģionos. Uh, situācija būs vēl ļaunāka. Jāsaka, ka tabaka tiek audzēta galvenokārt nelabvēlīgajos reģionos, reģionos, kur nav tik izdevīgi ne klimatiskie, ne geogrāfiskie apstākļi. Un visu, visus nevar mēst pār vienu kārtu, bet to mēģina darīt komisija. Bet ir jāņem vērā reģiona īpatnības. Uh, Es domāju, ka komisija te patiešām uh, ir pārkāpus visus principus, ko tā ir ievērojusi līdz šim. Un ko tas nozīmēs? Uh, sabiedrībai, sabiedrība interesē cigarešu cenas. Tātad, ja eh, cigaretes maksā lētāk, pīpē vairāk cilvēku, un ja tās maksā dārgāk, tad varbūt cilvēki atsakās no smēķēšanas. Tātad patērētiem svarīgs ir cenas. Tālāk tiek runāts par to, kādas vielas ir nepieciešamas uh, dažāda veida cigarešu ražošanai. Nu, es nedaudz atcaucos uz Lulingas kundzes sacīto. Uh, tabaka uh, tiek ražota un tā tiks ražota, un mēs esam to ražojuši Eiropas Savienībām, vai mēs vēlamies, lai tagad uh, to vairāk ražotu citi, ja tiks audzēts vairāk tabakas, e, ja mēs audzēsim mazāk tabakas, tad mēs savu ražošanu, mēs tai piegriezīsim skābekla šādiem likumdošanas soļiem. Paldies, Albertes, Tudvārds komisijai un Sanko ģenerāldirektorāta. Rīskungs. Becenčam. Jā, dank, die... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es ar lielu interesi klausījos kolēģi teiktajā pats nesmēķēju. Un nevajadzētu smēķēšanas kaitīgumu novērtēt par zemu. Gribēju pateikties arī mūsu referentam. Bet es gribēju arī paust dažas piezīmes. Es deviņus gadus strādāju Eiropas parlamentā, pirms tam ļoti ilgi strādāju mm, savas valsts parlamentā, un esmu vienmēr bijis kaismīgs Eiropietis, bet jāsaka, ka daudzi lēmumi īstenībā mums nenāk par labu, un šo pārliecinātā Eiropieša tēlu nespodrina. Nu, mēs nevaram uh, Briselē un Strasbūrā mēģināt reglamentēt visu, kas notiek Eiropā. Un, ja šeit tiek runāts par uzrakstiem uz cigarešu paciņām, varbūt komisija, varbūt varētu eh, arī uz visiem saviem priekšlikumiem uh, Uh, uz visiem saviem dokumentiem uh, rakstīt uh, varbūt lieliem burtiem uz pirmajā lapusē un varētu rakstīt uzmanību, lasīšana ir kaitīga un ja jūs vēlaties lasīt tālāk un īstenot šos priekšlikumus, jūs paši nodarīsiet sev kaitējumu. Nu ja šādi muļķīgi priekšlikumi atkal mums sasniegs no komisijas, nu varbūt tad tā lieliem burtiem arī pirmajā lapusē, ko tādu varētu uzrakstīt. Bene, grazie Albert. Paldies, Albert. Tagad vārds komisijai. Sanko ģenerāldirektora pārstāvis Rīs Lūdzu. Uh, thank you. Uh, Paldies, priekšsēdētā. Komisija vēlas pateikties uh, referentam par um, atzinumu projektu sastādīšanu. Paldies arī pārējiem par ieguldīto darbu komisijas priekšlikumu debatēs, um, kā jūs uh, saprotat, šis priekšlikums ir ļoti būtisks um, Eiropas iedzīvotājiem. Kādēļ? Uzskatu, ka tas um, mēģina tikt galā ar problēmu, kā atturēt jauniešus no smēķēšanas. Galvenie pasākumi tātad būtu jāiesaka komisijai, tur to starp arī kā Uh, brīdināt uh, attēlu ziņā, kā uh, brīdināt par raksturīgiem aromātiem un papildu aromātiem, kā veicināt izsekojamību, jautājumu, kas saistīti ar zalējumu tabaku un cita veida tabakas izstrādājumiem. Ir atsevišķi aspekti, kas iet tālāk nekā komisijas priekšlikums. Mēs varam runāt, piemēram, par pārobežu tālpārdošanu, kas ir iekļauta arī mūsu ietekmes novērtējumā. Un tas eh, ir tieši saistīts ar sabiedrības izslēpes jautājumiem. Taču runājot par eh, starpniekiem eh, un, un pārdevējiem, kas ir uh, iekļaut šajā parobežu tā, tālpārdošanā, tad šeit um, rodas uh, jautājumi E, par nelegālo tirdzniecību. Komisija ir ņēmusi vērā parlamentu argumentus un um, ņēmusi vērā arī to, ka šī pilnā josla būtu vislabākais risinājums. Vēl viens jautājums e, saistībā ar e, citu veidu tabaks izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm. Būtiski ir tas, ka Mēs nevēlamies aizliegt šo produktu. Mēs esam priecīgi par elektronisko cigarešu parādīšanos tirgu, un mēs uzskatām, ka tām ir potenciāls. Mēs vēlētos, lai tās būtu drošas un kvalitatīvas. Tajā pašā laikā mēs vēlētos um, izvairīties no tā, ka jaunie cilvē, uh, jaunieši attīstītu atkarību no nikotīna. Par, ar šo elektronisko cigarešu starpniecību. Dalībvalstīs ir dažādas regulatīvās pieejas um, un um, pieeja, kā darboties ar šo jautājumu iekšējā tirgū. Tur tiek vērtēta um, efektivitāte, drošība un um, ir mēģinājumi noteikt to, cik lielā mērā šis produkts ir uh, kaitīgs vai nē, un pagaidām vēl nav pietiekoši daudz uh, informācijas par um, šo jautājumu. Un ir arī cita veida interesanti aspekti, kas būtu jāņem vērā. Komisija. Es... Tad ir arī grozījumos vēl cita pieeja attiecībā uz tabaks produktu mārķējumu 3 dažādos kategorijās. Tas ir ļoti svarīgi tabaks produktu ražotājiem. Tā tad marķējums. Iepakojums marķēšana ir ļoti svarīgs komisijas priekšlikuma pīlārs. Uh, Tas ir uh, priekšlikums, kas izriet no ilga konsultācijas perioda. Mēs zinām no zinātniskiem pierādījumiem, ka attēli ir daudz uh, efektīvāk nekā tikai teksts, jo lielāki ir šie brīdinājumi, jo tie ir efektīvāki. Nosakot šo obligātu attēlu drukāšanu uz uh, paciņām, mēs palielinām brīdināšanas efektivitāti. Mēs piekrītam atzinam sagatavotājiem. Uh, ka ir jāinformē patērētāji par risku, kas saistīta ar tabaks produktiem, jo īpaši mazāk izglītotās sabiedrības daļas, līdz ar to ir arī šie attēli paciņas abās pusēs. Tas nodrošina to, lai šis vēstījums tik nodots. Pretēji atzinuma sagatavotāji mēs nedomājam, ka nepieciešams atbalstīt uh, trīs kategoriju uh, mārķējumu. Tas var pat novest. Tas var uh, novest pie neefektīvas informēšanas. Mēs zinām, kā uh, vislabāk uh, uzrunā attēli. Tad arī runājot par uh, spēcīgiem aromiem, uh, piparmētra vai vaniļas uh, um, smaržas ir pievilcīgs jauniešiem, un tad tas varētu atvieglot viņus uh, uh, smēķēšanas paradumu aizsākšanu. Priekšlikums pilnībā atzīst, kāda ir tā Eiropas tābāk ražotāja realitāte. Uh, un neatrunā noteikumus par, piemēram, cukuru un citiem, eh, citām papildu vielām, kas ir nepieciešamas eh, cigarešu ražošanai. Netiek arī eh, radīt diskriminējoši noteikumi, tie ir neitrāli, tiecībā arī uz uzņēmumiem un zīmoliem, kamēr vien nav kādās cigaretes paredzēts īpašas maržvielas. Uh, Ņemot vērā tabakas produktu ražošanas uh, sarežģītību, mēs nedomājam, ka ir nepieciešams, uh, nepieciešami papildus noteikumi. Un esmu arī priecīgs, ka atzinam sagatavotājs atzīst, ka priekšlikumam nav negatīva ieteikme uz Eiropas tabaks ražotājiem. Un arī mūsu ieteikmes novērtējumā mēs uzmanīgi izstudējām visus ekonomiskos sektorus, tā skaitā arī tābakas ražotāju sektoru. Novērtētais priekšlikuma, novērtētā e, priekšlikuma ietekme nebūs dramatiska. Mēs gribam samazināt par diviem procentiem patēriņu piecu gadu laikā, divi procenti tikai. Uh, 2,4 miljonu smēķētāju mazāk Eiropā. Par delģētiem aktiem, jo bija arī jautājumi par to. Delģēšanas pilnvaras. Komisijai piedā, ko komisija piedāvā, tas ir saistīts ar zinātnes attīstību, tirgus attīstību, starptautiskiem noteikumiem. Uzskatām, ka restriktīvas deleģētās pilnvaras var palīdzēt ar, kontrolēt šo tirgu vēl labāk. Par šīm mīkstajām pāciņām mēs tās neaizliedzam, runājot par pāciņu izmēru par brīdinājumiem uz paciņām. Mēs vienkārši vēlamies izmantot šāda veida pāciņas. Tās ir pārāk mazas, lai uzliktu uh, brīdinājuma zīmes, un uh, īpaši šāds pāciņas ir pievilcīgs jauniešiem, īpaši sievietēm, meitenēm. Liels paldies, un beigās jānorāda, ka mūsu priekšlikums ir ambicios, bet cerams, ka tas ir līdzsvarots. Paldies! Uh, okay. Karīna Kaidebak, pēc tam atzinuma uh, sagatavotājs. Lielas paldies par man doto vārdu. Es, eh, eh, tātad mēs esam dzirdējuši veselu virkni runātāju, un arī man ir radušies jātājumi. Esmu konsultējusies ar iepakojumu rūpniekiem Eiropā. Uh, Vai ir kāds ietekmes izvērtējums eh, par to, kā grozījumi par uh, iepakojumu atstās ietekmi uz papīra ražošanu Eiropā? Ņemot vērā to, ka mm, un kā cieši ražošana mainīs to visu kopumā. Paldies! Eh, es runā, runāju, secināšu kolēģi atbildēs šo jautājumu. Jā, protams, ietekmes izvērtējums izvērtē arī Uh, piegādātāju uh, ietekmi, kā, kāda varētu būt uh, ietekme uz šiem piegādātājiem, ražotājiem. Ir atsevišķa analīze par rūpniecību, kā arī par piegādātājiem, kas piegādā, piemēram, papīru, un arī saņēmējiem, kas tātad būs jau starpnieki, pārdevēji. Tas viss ir izvērtēts. Ietekme uz tabakas ražotājiem kā tādiem ir minimāla. Mums ir 80 tūkstošu eh, ražotāju Eiropā. Eh, pārsvarā tie ir sezonālie darbinieki. 13 miljoni eiro gadā būtu vidējais samazinājums. Jūs varat aprēķināt eh, paši, ka tas ir visnotaļ nenozīmīgs skaitlis. Papīra industrijā būtu 10%, kas būtu saistīti ar šiem tabaks produktiem samazinājumu, ir um, iekļauti arī drukāšanas uh, aprīkojumi, attēli un vispārējais. Ja mēs uh, runājam par vispārējo iepakojumu un par uh, šo pilno nosegumu paciņai, tas varētu radīt problēmas, taču kopumā mēs varētu teikt, ka tas eh, nekādas papildu izmaksas neradīs, tām relativizējot. Taču runājot par vispārīgo ietekmi uz papīra rūpniecību, uh, ietekme nav uh, nozīmīga un tā ir proporcionāla, mūsuprāt. Labi, paldies. Šis bija tiešām platas, pla, plašas debates. Tagad arī iedzinam sagatavotājiem paldies. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir rītdien. 26. aprīlis. Lauksaimniecības komitejā apstiprinājums 29.30. maijā, gala balsojums NV komitejā 11.12. jūlijas. Nu, vērts atzinām sagatavotājiem. Grazie. Kedves kollégák, nagyon fontos volt. Paldies. Dargie kolēģi, šīs debates ir bijušas ļoti būtiskas. Taču es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka mērķis nav samazināt kopumā smēķēšanu, taču samazināt smēķēšanu tieši jauniešu vidū. Arī es nesmēķēju, taču ir pilnīgi noteikti jāsaka skaidri jauniešiem, ka mēs jūs nevēlamies uh, padarīt par galvenajiem eh, vainīgajiem. Mēs nevēlamies eh, nekādā veidā smēķētājiem eh, kaitēt, taču mēs vēlamies ar smēķētājiem sadarboties. Mums ir nepieciešams sadarboties, lai īstenotu šos noteikumus un vērst, lai vērstos pie jauniešiem un mm, skaidri sniegtu šo vēstījumu mums ir pilnīgi noteikti jāsamazina smēķētāju skaits jauniešu vidū. Tālāk. Piekrītam iepriekšējiem runātājiem, piemēram, Kastrokungam un citiem, kas teikuši, ka jānošķir nozare un audzēšana tieši tabakas kultūra. Ir um, ļoti daudz darbinieku šajā nozarē, taču mums nav konkrēta atbilžu no komisijas, piemēram, kāda būtu ietekme uz importu no trešajām valstīm, kā tas mainītos. Mēs no komisijas šajā sakarā neko neesam dzirdējuši. Tāpat um, vai un kā samazināsies tabaks ražošana Eiropā, un kāda tad eh, būs, eh, kāds tad būs izmaiņas eh, importa jomām. Tie ir pamatjautājumi Eiropas ražotājiem, uz kuriem tie gribētu dzirdēt atbildes. Kas attiecas uz patērētāju aizsardzību, es no komisijas tā arī nesaņēmu atbildi. Es, godātie kolēģi, uzskatu, ka ja jums būtu labākas idejas par patērētāju informāciju, es ļoti labprāt uzklausīšu priekšlikumus, idejas. Taču nav, mēs neesam saņēmuši nekādas uh, idejas, nekādus priekšlikumus. Iepriekšējie runātāji pilnībā man nepiekrita, taču kā tad aizsargāt patērētājus, jo pilnīgi noteikti patērētāji ir jāinformē par šo produktu. Ja vieglās, ja lait cigaretes tiktu aizliegtas, tad kā mēs eh, izšķirsim šos eh, izstrādājumus? Kā atšķirt, kas ir kas? Viegli teikt, kā nevajadzētu rīkoties, taču vajadzētu arī pateikt, kā tad tieši rīkoties, ko darīt. Kas attiecas uz sarakstiem ar uh, raksturīgajiem aromātiem, vajadzētu atlikt visus raksturīgos aromātus, vaneļa un tā tālāk, kas varētu būt pievilcīgi jauniešiem. Mums jau ir piemēri Beļģijā un Vācijā. Mēs zinām, kas ir atļauts, kas ir aizliegts. Manuprāt, menta, uh, tātad šis eh, mentols ir eh, kaitīgs raksturīgais aromāts, kas būtu jāizliedz, jo tas piesaist jauniešus. Piekrītu Dalulīngas kundzei un Desekungam, ka mm, komisija nav sniegusi atbildi par to, kāda tad būtu ietekme uz eh, maziem vidiem uzņēmumiem. Kas attiecas uz iepakojumu? Ja Es, es protams, piekrītu iepriekš teiktiem, taču, ja mēs eh, vēlamies, lai nebūtu pārāk eh, liela regulējuma, pārāk stingra regulējuma, tad, tad ir jāņem vairāk, ka tomēr zināms ietvers un zināmas, eh, zināmi atskaits punkti būtu nepieciešami gan Luksemburgā, gan citur. Tajā pašā laikā, protams, pārāk stingri to visu regulējot, mēs eh, riskējam kļūt smieklīgi. Jāsaglabā arī valsts subsidiaritāte. Kas attiecas uz tinamo tabaku, tas nebūtu, nav aizliegts direktīvām Piekrīt Posins kundzei par eh, Zviedrijas atkāpi un snusu. Tik tiešām mums nav nepieciešams, eh, nepieciešami jauni tabaks vai alkohola veidi, taču ir jāievēro, jārespektē Zviedrijas eh, identitāte un tas, cik lielā mērā snus ir būtisks Zviedrijas identitātei. Šajā sakarā ir um, medicīniskie pētījumi, kas liecina to, ka snusa gadījumā ir mazāk uh, kakla vēžu, taču ir vairāk uh, lūpu vēžu. Lai nu kā, tas ir um, Zviedrijas ziņā. Zviedrijai būtu jāregulē šie jautājumi, jo mēs ievērojam visu valstu tradīcijas. Mums arī nav konkrētu atbilžu par nelegālo tirdzniecību. Es vēlētos norādīt, ka piedāvāju aizliegumu tirzniecībai internetā, jo jauniešiem patīk iepirkties internetā. Un es atgādinu vēl un vēlreiz, ka šīs direktīvas pamatmēķis ir samazināt smēķētāju skaitu jauniešu vidū. Lai jaunieši vispār pat nesāktu smēķēt. Un tieši tāpēc ir jāaizliedz tirzniecība internetā. Tā ir, es zinu, protams, ka tā ir tikai maza tabaks tirzniecības eh, daļa, taču aizliedzot eh, šos eh, raksturīgos aromātus, mums nevajadzētu atļaut nelegālo tirzniecību. Un attiecīgi, lai palīdzētu jauniešiem, būtu jāaizliedz tirzniecība internetā. Runājot par iepakojumu, Uzskatu, ka tā ir būtiska joma, taču ir jābūt arī saprātīgiem, pietiekami elastīgiem. Eh, runājot par šīm bildēm, kas ir attēliem, kas ir uz eh, paciņām, tiem ir jābūt um, pietiekami ietekmīgiem un šokējušiem, taču nevajadzētu arī uh, lai šīs eh, fotogrāfijas un šī pārāk ietekmīga informācija novestu pie bezdarba Eiropā. Vispēcot, vēlētos teikt, ka mēs, eh, mūsu komiteja aizsargās eh, tabakas ražotājus. Tad, ja mēs iekļausim direktīvā cuk, cukura produktus, jo bērlija tabaks veids eh, nav iespējams bez cukura. Tad ir pilnīgi noteikti jāgroza šī direktīva, iekļaujot tam eh, cukuru. Un tātad par raksturīgajiem aromātiem, kas tad īsti ir atļaus, kas aizliegts, tur vēl ir jādiskutē par šiem jautājumiem. Nu, lūk, tas būtu īsumā, kolēģi. Varbūt vēl vajadzētu pārdomāt atsevišķus aspektus. Es eh, runāt par tautas partijas grupas kolēģiem, taču, ja mēs eh, domājam par Beļģijas vai Vācijas eh, piemēru ar pozitīvo un negatīvo sarakstu, tas tomēr ir labs piemērs. Ja jums būtu kādi priekšlikumi, labprāt eh, uzklausīšu, taču es labprāt piedāvātu šos trīs bīstamības līmeņus vai divus, teiksim, vieglas vai ļoti vieglas un tā tālāk. Paldies vēlreiz visiem par sadarbību un gadīšu jūsu grozījumus, grozījumu priekšlikumus. Uh, un ceru, ka mums būs labs ziņojums. Paldies! Molto bene, grazie, Čāba! Paldies, Čāba! Liels paldies par uh, paveikto darbu. Tagad, godātie kolēģi, esam izskatējuši komitejas uh, darba kārtības punktus, tad veiksmīgi atgriežieties mājās uh, un nākamā sanāksme. Sastais mājas. 15.30. Visu labu! Thank you.